Alors c'est comme au théâtre, mais j'ai pas si j'ai pas tapé trois coups seulement. Euh, ja parasti teātrī trīsreiz zvana, bet es šoreiz tikai vienreiz uzsitīšu rāmuriņu, tad sākam. Labdien visiem un esiet sveicināti. Komisāri, ļoti jauka jūs esat ieradies atkal. Pirms mēs ķeramies klāt jūsu runai, es gribu pateikt, ka šī sanāksme tiek translēta internetā Tā kā mēs labi uzvedamies un nebūs nekāda problēma, esmu pārliecināta. Jebkurā gadījumā sāksim ar darba kārtību. Tā ir izplatīta visiem. Vai ir kādi komentāri, ierobežoja, ie, iebildumi vai kaut kas papildināms kādam? Acīm redzot, nē, labi, darba kārtība ir pieņemta. Alors, pour ce qui est du procès verbal. Par eh, protokoliem runājot, grozījumi protokolam 23. un 24. jūnijam jāpaziņo sekretārajātam līdz rītdienas pusdienlaikam. Ja jums ir kādas piezīmes vai grozījumi šajos protokolos, lūdzu informē, informējiet sekretariātu. Un tagad komisāri ir ārkārtīgi aizņemti, to es zinu, jo īpaši šajā laikā. Un tā kā mēs arī esam saspringtā darba, tad es negribu aizkavēt, ne, negribu likt ilgāk gaidīt komisāram Šemetam. Eh, esiet sveicināti šeit, jūs eh, runāsiet par, par ASV likumdošanas prasību ietekmi attiecībā uz simtprocentīgu kravas eh, skenēšanu eh, ostās. Sākumā jūs par to mēs gribējām uzaicināt jūs 12. jūlijā, bet jūs nevarējāt ierasties, un tāpēc priecājamies jūs redzēt šodien. Un vēl es sveicu transporta un turismu komitejas pārstāvis klātesošos, kā arī E, attiecības ar ASV delegāciju. Šī te prasība ietekmē muitu, tirsniecību. Es e, tagad ne, tālāk par to nerunāšu, bet došu vārdu komisāra kung, kungam. Thank you very much for this. Paldies par šo laipno sagaidīšanu, priekšēdētājs kundze, deputāti. Paldies par to, ka es varu mm, uzstāties šajā komitejā par šo te jautājumu par simtprocentīgu kravas skenēšanu. E, e, es priecājos par parlamenta aktīvo darbu šajā jautājumā un pateicos e, deputātiem par diskusijām. Uh, Es īsumā pastāstīšu par mūsu poliņiem iz, ieviest un izskaidrot Eiropas Savienības eh, nostāju. Šie ir tehniski jautājumi, un es saprotu, ka man būs grūti uzturēt uzmanību jūsos, bet eh, varbūt eh, jāceras trilleri un filmas, un jāiedomājas, ka jūs esat muitas Uh, strādnieks un ka jūs esat šādā te drāmā ierauts. Piegādes ķēnes, ķēdes nodrošināšana ir Eiropas Savienības prioritāte un arī būtisks jautājums ASV un ES attiecībās. Jautājums ir svarīgs. Eiro, ES un ASV ir lielākā e, pasaules tirzniecība, kas ir 31% no visas pasaules tirdzniecībās. Pagājušā gadā abas valstis apmainījās ar precēm, kuras bija 360 miljārdu eiro vēr vērtas. Un e, barjeras šādai tirzniecībai būtu graujošas abām ekonomikām. ASV likumdošana kas pieņem 2007. gada augst, augustā, kas prasa, lai līdz 2012. gada jūlijam simtprocentīgi tiktu kontrolēti, skenēti uh, kravas konteineri, uh, bet e, tas varētu būt radīt liels šķēršļus tirzniecībai. Kopš 2007. gada Eiropas komisija ir uzņēmusies vadību uh, Eh, šajā te jautājumā par skenēšanu un ir izteikušas es dalību valstu bažas eh, arī ostu operatoru un biznesa kopienas bažas. 2008. gadā mēs veicām iekš, pirmo no, nu, ietekmes novērtējumu. Tas tika nosūtīts uz ASV muitas iestādi un arī tika nosūtīts eh, ASV kongresam 2008. gada jūnijā. Komisija eh, veica trīs eh, pētījumus par šo jautājumu, izpētēja ietekmi uz ēs muitu, jūras transportu un tirzniecību. Un 2010. gada februārī tika noslēgts secinājumu fāze. Mēs redzējām, ka šādas te prasības e, uzlikt lielu slodzi Eiropas Savienībai. Un tagad nedaudz ciparu. E, investīcijas, lai ES ostas atbilstu ASV likumdošanā, tas izmaksātu 430 miljonus eiro. Papildus operatīvās izmaksas būtu 200 miljoni eiro gadā, un 2200 papildu darbinieki būtu jāpieņem darbā. Izmaksas e, vienam konteineram no ES uz ASV pieaugtu par 10%. ES ostas, nes, kas nespētu piemēroties šiem te, šīm prasībām, zaudētu tirgus daļu un tas radītu lielas grūtības citās ostās. Šī e, simtprocentīga skenēšana varētu radīt 10 miljardus eiro zaudējumus abām valstīm. Ja visas pasaules e, piemērētu simtprocentīgu e, kravas skenēšanu, tad kopējās, kopējie izdevumi pasaulē būtu 150 miljardi eiro gadu, gadā. Mūsu analīze arī pierāda, ka pastāv tehniski argumenti pret simtprocentīgu uh, skenēšanu. Skenēšana nerisina bioloģiskos un ķīmiskos draudus. Tas neizslēdz iespēju, ka būtu kāds var uh, piekļūt uh, kravai pēc skenēšanas. Šeit ir koncentrēšanās uz vienu transportu veidu, bet ir vajadzīgi risinājumi visiem veidiem esošā tehnoloģija nevar aptver, nodrošināt šo simtprocentīgu skalēnēšanu, piemēram, konteineru sistemātiska skenēšana būtu praktiski neiespējama. Visi šie argumenti norāda, ka, ja to piemērot Eiropā, tad simtprocentīga skenēšana noz nozīmē to, ka ES resursi tiktu noverzīti no drošības mērķiem un prioritātēm. Tas ir iemesls, kāpēc mēs nevaram paredzēt šādu simtprocentīgu skenēšanu ES e ostās. Komisija ir pārliecināta, ka mums jābalstās uz riska pārvaldību un sta starptautisko sadarbību, un tā vislabāk varētu nodrošināt drošību piegādes ķēdē. Un tagad es pastrādāšu, pastāstīšu sīkāk par šo pieeju. Katram sūtījumam, kas ienāk vai iziet, e, tiek e, nodrošināta un pārbaudīta informācija. Tas attiecas uz visām krāvām, kas čerso ēs robežu, ne tikai e, konteineriem bet tas notiek visos transporta veidos. Tāpēc mēs aicinām tirzniekus, lai viņi e, sniedz muitai informāciju par kravu šīs prasības ieviešanu, e, ko nodrošina e, muitas e, ko, kodeks, turpināsies un tik, pie tā tiks strādāts vēl šī gada, līdz šī gada beigām. Līdz ar to muitas var skenēt visas kravas, lai identificētas risk, riskantas kravas. Tālāk otra certifikācija un identifikācija, kad tiek atrasti mm, droši operatori. Tas ir motivējis izveidot, eh, izveidot autorizēto ekonomisko operatoru programmu. Pēc mazākā trīs gadu eksistences šī te, eh, programma eh, ir bijusi veiksmīga 5500 uzņēmumos un 2500 uzņēmumu jau ir e, certificēti drošības mērķiem. Trešā pieeja ir tas, ka mēs izmantojam dažādas modernās tehnoloģijas, kas ļauj muitai ātri pārbaudīt e, un uzzināt par komerciālām plūsmām un arī nodrošināt likumdošanu tirzniecību e, e, radiācijas un detekcijas e, Iekārtas arī šeit ir ļoti svarīgas, tāpat kā, mm, lai varētu nu, pārbaudīt, kas atrodas konteineros. Modernā tehnoloģija var uzlabot uh, kravas un konteineru mm, izsekojamību un skenēšanu. Komisija ir veidojusi vairākus pilotu projektus par eh, elektroniskiem slēgiem, eh, Arī, piemēram, ir apmainījuši, ir, ir projekti par informācijas apmaiņu arī ar Ķīnu. Un visbeidzot, starptautiskā sadarbība dažādos līmeņos. Sad, e, koordinācija ar starptautiskiem partneriem, lai efektīvāk atklātu riskus. Uh, labāka izglūtkošanas datu vākšana un informācijas dalīšana starp muitas, muitas eh, kopienu uzlabos riska pārvaldību visur. Startautiskajā sadarbībā ir svarīgi izmantot starptautiskos instrumentus un atvērtu standartus, piemēram, Safe Framework of Standards eh, no Pasaules muitas organizācijas, uh, viņiem vajadzētu nodrošināt uh, to, ka nav nekādu papildu izdevumu un ka sistēma ir um, droša. Un uh, drošības standartu savstarpēji atzīšana un part, tirzniecības partneru programmas, lai atvieglotu, uh, lai uzlabotu drošību un atvieglotu tirzniecību. Mums ir jau līgumu ar Šveici un Norvēģiju, un Mēs esam nesen vienojušies par šādu līgumu ar Japānu. Mēs eh, vedam sarunas ar ASV un Ķīnu, un iespējams, ka mēs varam pavirzīties uz priekšu tuvākajos mēnešos. Mūsu sadarbības veicināšana ar ASV konkrēti piegādes ķēnes, ķēdes drošībā ir prioritāte. Diskusijas starp komisiju un ASV muitas un robežu kontrolas aģentūru nesīs konkrētus rezultātus un novedīs pie vienošanās par savstarpēju at, at, at, atzīšanu ASV speciālajām programmām tāda vienošanās būtu liels sasniegums e, uzņēmumiem, kas ir tik e, ļoti nepieciešams tik grūtos laikos un veicinātu drošību abās Atlantijas pusēs. Pašlaik, skatoties 2012. gada jūlija termiņš e, šādām te prasībām, saskaņā ar ASV likumu joprojām nav atcelts iekšlietu, iekšlietu ministre Napolitāno e, paziņoja, ka pastāv milzīgas grūtības, lai iev, ieviestu šādas te prasības, un viņa grib prasīt pagarināt šo termiņu. Tāda iespēja ir paredzēta likumdošanā un viņa uzskata, ka ir vairāk jābalstās uz risku bāzētu piekļu, pie, pieeju. Administrācija eh, pārskata mm, politikas pārskatīšanu attiecībā uz drošību. Un mēs eh, cieši sekojam šim procesam. ASV kongresā pastāv eh, runas, sākušās runas par skenēšanas prasībām un kā nodrošināt drošību piegādes ķēdē. Divi priekšlikumi, mm, pro, likuma projekti ir pēdējās nedēļās eh, parādījušies ASV senātā. Viens likums eh, grozītu skanēšanas prasības, atļaujot eh, ārvalstu ostām pakļaut visus konteinerus radiācijas pārmeklēšanai. Un projekts atliktu prasības līdz 2015. gadam. Otrs projekts ļautu nomainīt simtprocentīgo skenēšanu ar vairākiem instrumentiem, kas balstīti uz risku. Tie iekļaut CTPA tirzniecības partnerības programmu, CSI iniciatīvu, kur ASV muitnieki tiek izvietoti 58 ārvalstu Uh, ostās, lai identificētu riskantus konteinerus un riska analīzes instrumentus, izmantojot saucamos 10 plus 2 datu prasības. Visi šie instrumenti jau ir izveidoti. Ja tie būs efektīvi, tad, uh, tad būs panākt simtprocentīga skenēšana. Nu, un tas atbilst uh, arī mūsu Eiropas Savienības pieejai. Protams, tādas likumdošanas pieņemšana prasītu rīcību no abām palātām. Pārstāvi palātā, kur atbalsts simtprocentīgai skenēšanā ir spēcīgāka, tādi projekti nav ieslēgti, nav iesniegti, un tas ir joprojām politiski jūtīgs jautājums. Demokrātiskie līderi ir uzrakstījuši iekšlietu ministram uh, vēstuli, lai izteiktu savas bažas par to, ka nav nekāda progresa šī prasība ieviešanā. Grūti uh, prognozēt un varbūt pat bīstam, kā varētu risināties šī lieta. Es ceru, ka pēc vidustermiņa kongresa vēlēšanām novembrī varētu rasties kāda iespēja 2011. gadā pārskatīt skenēšanas likumdošanu dāmas un kungi. Es pieeja simtprocentīgai skenēšanā ir guvusi Eiropas uzņēmumu atbalstu, ostu atbalstu un dalību valstu atbalstu. Tagad šo eh, atbalsta arī VCO komisija regulāri uztur kontakts ar ASV valdību, lai izteiktu bažas par likumdošanu un uh, lai veicinātu alternatīvas eh, šajā jomā. Tra eh, Transatlantiskā ekonomikas padome ir bijis eh, veiksmīgs forums, kur apmainīties ar viedokļiem. Es ceru, ka šis jautājums mm, tiks skatīts arī nākamajā tek sanāksmē nāk, tuvākajos mēnešos Vašingtonam. Eiropas parlaments ir piedalījies šajās diskusijās. Uh, Eh, uzturot arī kongresu ar ASV, eh, kontakts ar ASV kongresu un eh, piedaloties dialogā. Tas viss ir pamanīts. Kongresā ir uzzinājuši par to, kāds būs sekas simtprocentīgai skenēšanā, un tāpēc tiek meklēts kāds alternatīvs modelis. Bet mums jāturpina būt modriem un likumdošanā jā, jā, jāprasa izmaiņas Jūsu pūliņi eh, ar ASV kongresu būs ļoti novērtāti, un es eh, apgalvoju, ka mēs jūs informēsim par turpmāko attīstību. Liels paldies par uzmanību, un kā es teicu, par spīti šī te tehniskā, tehniskam raksturam šim jautājumam, es gaidu, sagaidu ļoti veiksmīgu turpmākas sarunas. Merci, monsieur le commissaire, pour cette. Liels paldies, komisār! Tā bija ļoti izsmeļoša prezentācija. Un, jā, protams, te ir arī tehniskais komponents, tomēr pārsvarā tas ir politiska rakstura jautājums, jo tirzniecības sakari ar ASV ir ļoti svarīgi. Un mums jāatceras par riska menedžmentu, par to, kā uzlabot drošības aspektus. Manuprāt, visi šie jautājumi ir svarīgi abās Atlantijas okeāna pusēs un visā pasaulē. Tagad došu vārdu koordinatoriem, kuriem ir jautājumi komisāram. Vispirms uzklausīsim šo abu kungu lūdzu. Paldies. Uh, vispirms gribu pateikties par to, ka, šis, ka šī tēma tika iekļauta mūsu programmā. Mēs jau agrāk teicām, ka mēs nedomājam, ka simtprocentīgi kravas skenēšana tehniski vispār būtu iespējama. Un ja tā būtu iespējama, tad uh, katrā ziņā tā, tā nes sev līdzi arī kaitējumu. Un tāpēc es gribu uzsvērt, ka mums jāmēģina visu, lai, lai atsaukt šo kongresa lēmumu, ja mēs kaut ko varam darīt šajā jomā. Un jūsu aktivitātes, komisārkungs, es ļoti gribu apsveikt. Otrkārt, gribu teikt, ka šis ir arī piemērs tam, ka iekšējais tirgus uh, Iekšējo tirgu skar e, šāda veida uh, lietas, un katrā ziņā mums jāņem vērā šos uh, transatlantiskos aspektus mūsu diskusijās. Un trešā lieta, ko gribu teikt, ir, ir uh, transakcijas nodoklis. Katrā ziņā šis jautājums jāskata jo, ļoti plaši, un es gribētu teikt, kāpēc jūs domājat, ka, jū, ka pat neliels nodoklis nevar neko dot, lai uh, apkarotu, jeb uh, ierobežot spekulācijas šajā jomā. Paldies! Komisāra kungs, varbūt uzklausīsim divus vai trīs jautājumus, un tad reizē varēsiet uz tiem atbalstīt, at, atbildēt. Tagad vārds Ebelīna Gevhārt, un tagad, uh, tā kā viņa diemžēl šeit nav, tad vārds Kristāla kundzei lūdzu. Stedet for Evelyn, men uh, det går nok. Øhm, også øh, tak til dig, herr kommissær, øh, for et, et spændende øh, oplæg her. Jeg er sådan set øh, enig med fru formand, at... at øh... Paldies, kommissær Kungs, par šo interesanto uh, par šo interesanto informāciju. Šī tēma uh, skar mūsu darbu tiešā veidā. Vai jūs mani dzirdat? Tiek uzdots jautājums. Tūkošana darbojas lieliski. Labi, tādā uh, gadījumā var teikt, ka piekrīt jums priekšsēdētājs kundze un komisāra kungs, ka šis ir tehnisks jautājums bet mēs šeit varam redzēt arī uh, ietekmi uh, sadarbībā starp Amerikas Savienotajām valstīm un Eiropas Savienību. Jā, mēs gribētu īstenot šo simtprocentīgo kravu skenēšanu. Jūs jau, komisārkungs, ļoti labi paskaidrojāt, uh, kādu iemeslu dēļ mums jāmeklē citu risinājumu un šīs alternatīvas pastāv. Pilnīgi noteikti tāds ir. Un es ceru, ka grozījumi varēs tikt izdarīti, jo mēs zinām, ka kongresā uh, varbūt daži jau ir mainījuši savu nostāju, bet lielākais vairākums atbalsta simtprocentīgo skenēšanu. Pateicos par jūsu ieguldīto darbu un domāju, ka mm, mēs šādā veidā varam ietekmēt arī mūsu uh, sadarbību ar ASV. Protams, kongresam ir jāizturās, jāmaina sava attieksme. Un mums jāseko līdz, kā attīstās politiskā situācija. Kongresā tā ir viena lieta, un otras lietas mums jāuzdod jautājums, vai mums nav iespēja eh, eh, sūtīt īpašu signālu arī citām valstīm. Jūs jau teicāt, ka ne tikai Eiropa tiek skārta, bet arī pārējā pasaules daļa ir izteikusi bāžas, un mums šajā jomā būtu jāsadarbojas. Jo mēs, mums taču ir tirzniecības attiecības arī ar citām pasaules valstīm. Un mans jautājums, ko mēs varam konkrēti darīt, lai ietekmētu to, kas notiek kongresā, un kā mēs varam pamudināt eh, amerikāņus apstādināt šo procesu? Paldies. Komisāra kungs, Iespējams, vēlētos atbildēt uz abiem šiem koordinātoru jautājumiem. Lūdzu, jums vārds. Uh, thank you very much. Liels paldies. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Sākumā tikai gribētu teikt, ka es pilnībā piekrītu. Lai arī šis jautājums šķiet ir visai tehnisks, un, protams, ka arī muitas jomā vajadzētu meklēt tehniskus risinājumus, bet uh, plašākā mērogā runājot, tas ir augsta līmeņa politisks jautājums, un, protams, mums jāņem arī vērā tirzniecības apjoms starp Eiropas Savienību un ASV. Tādēļ jāsaka, šāda veida ierobežojumam būtu ļoti kaitnieciska ietekme uz mūsu savstarpējām attiecībām. Un es esmu pārliecināts, ka mums nepieciešams veikt visus pa nepieciešamos pasākums, lai pārliecinātu SV, ka šī pieeja nav labākais iespējamais risinājums. Jūs tā tad jautājāt, ko mēs varam darīt šajā sakarā. Manuprāt, kas attiecas uz komisiju, tad mēs izmantojam visas iespējamās frontes, visas pozīcijas, lai varētu pārliecināt ASV par to, ka nepieciešams izvēlēties daudz līmeņa riska pieeju simtprocentīgas skanēšanas vietā, un mēs izmantojam arī VCO, un arī VCO ietvaros uh, ir panākta vienošanās ar ASV ierēģiem, kas ir atbildīgi par muitas jautājumiem. Tātad vienošanās par to, ka šī 100% skanēšanas pieeja nav tas labākais risinājums. Bet, protams, ka tas ir jautājums, kas vēl aizvien tiek skatīts kongresā, un daudzi kongresa locekļi vēl aizvien atbalsta simtprocentīgu skanēšanu. No mūsu viedokļa, no komisijas viedokļa, protams, ka izmantosim arī nākamo teh sanāksmi, lai varētu pārliecināt ASV pārstāvjus, ASV kongresa biedrus, protams, ka teh um, sanāksmes ietvaros izklāstīsim savus argumentus. Un, protams, arī starp parlamentu dialogu ir ļoti svarīgi. Un es domāju, ka šajā kontekstā Eiropas, Savienība, Eiropas Savienības parlamentam ir ļoti svarīga jū, loma. Un mēs no savas puses esam gatavi sniegt visu nepieciešamo informāciju, kā arī argumentus, lai varētu panākt detalizētas, padziļinātas diskusijas ar kongresa biedriem. Manuprāt, šādi apvienojot parlamentu un komisijas centienus, es domāju, ka mums izdosies pārliecināt Amerikas Savienotās valstis um, neturpināt, tād, ne, um, neturpināt darbu pie šī konkrētā tiesība akta. Un otrs jautājums bija saistīts ar mana portfeļa citu daļu. Tur nebija tikai tā tad par muitas lietām, bet arī par finanšu transakciju nodokli. Jūs jau visticamāk arī atzin, apzināsieties, ka visam nesen 7. septembrī mums notika sanāksme, kurā tika diskutēts par šo jautājumu. Ceru, ka jūs arī izlasījāt to analīzi, ko veica komisija par šo jautājumu. Un mūsu mērķis bija ļoti objektīvi raudzīties uz šo lietu. Mums nav izvēlēta konkrēta pozīcija par vai pret kādu konkrētu viedokli, uh, nodokli, piemēram, finanšu transakciju nodokli vai darbības nodokli vai jebkādiem citiem nodokļiem. Mēs tātad mēģinām izvēlēties tādu objektīvu pieeju, lai labi tiktu izpētīti gan pozitīvie, gan arī negatīvie nodokļu aspekti, lai mēs varētu Eiropas Savienības līmenī uh, vienoties, tātad, ka šīs pozitīvie rezultāti pārsniedz uh, negatīvos, un tikai tad mēs turpinam darbu pie sava priekšlikuma. Ja mīnusu ir vairāk, ja tiem būtu negatīva ietekme uz finansu sektora darbību, uz kredītu izsniegšanu, uzņēmumiem, kā arī pilsoņiem. Protams, ka tādā gadījumā visi šie aspekti ir jāņem vērā. Nu, var teikt, ka diskusijas turpinās, un par šo jautājumu turpināsim diskusijas arī nākamajā neformālajā ekofina sanāksmē, kas notiks septembra beigās. Mēs arī šobrīd sagatavojam paziņojumu par finansu sektora nodokļu jautājumiem, un šis paziņojums tiks, ar to nāksim klajā oktobrī. Tātad darbi turpinās, un es šobrīd negribētu vēl pārsteigties un paziņot, kādi būs šo diskusiju rezultāti, pirms tie vēl nav zināmi. Paldies! Vārds Ursoja kungam. Busoja kungam vispirms un pēc tam Roilers kundzei. Lūdzu. Labdien! Paldies, komisāra kungs, ka esat mums šodien pievienojies. Šis jautājums ir ļoti būtisks, ne tikai tādēļ, ka tas ir mūsu savstarpējo attiecību svarīgs solis mūsu attiecībās ar ASV, kas ir mūsu strateģiskais partners, bet jāņem vērā, ka atrodamies arī ekonomiskās krīzes situācijā. Un, manuprāt, tas, lai panāktu, ka visas Eiropas Savienības ostas ir gatavas simtprocentīgai kravu skanēšanai, būtu lieks sloks Eiropas Savienībai ne tikai saistībā ar investīcijām, bet arī papildus darbības izmaksām, kas būs nepieciešamas. Un jūsu pieminētajā pētījumā šīs izmaksas ir arī konkrēti izanalizētas. Un, ja būtu tāda metode, kas būtu pilnīgi simtprocentīgi arī droša, tad varbūt uh, šie ieguldījumi, šis sloks būtu tā vērts, bet jūs jau arī norādījāt, ka arī šīs um, šādā ziņā simtprocentīgi skanēšana ir ierobežota. Gribētu jautāt, uh, ņemot vērā, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums ASV un pavisam pēdējo dienu laikā uh, nācās pie, pie, tātad pieminēt arī ļoti tādu traģisku brīdi ASV un visas pasaules vēsturē. Mums tātad jāatceras par šo sensitivitāti jautājumam. Tomēr tajā pašā laikā mums jāpier, jāpārliecina ASV senāts un kongress kopā ar citiem globālajiem partneriem, šeit domāju par Ķīnu, Japānu, Indiju un citām valstīm, kurām ir ļoti um, iespaidīgas tirzniecības, tirzniecības at, tirzniecīskās attiec, attiecības ar ASV. Jūs jau minējāt um, arī tātad sadarbību ar šīm trešajām valstīm un gribētu jautāt, kādā veidā mēs varam koordinēt mūsu um, pozīciju ar šīm trešajām valstīm. Paldies! Paldies! Es arī gribētu pateikties komisāru kungam par sniegto informāciju. Mēs jau arī saņēmām informāciju iepriekš pirms šīs sanāksmes. Uh, un domāju, ka daudzi ir norūpējušies par šo notikumu attīstību un vēlas atbalstu. Daudz jautājumu jau tika uzdoti. Gribētu tikai papildināt, vai kā jūs redzat atbalstu no mūsu puses, kur jūs mūs lūgt, lai mēs jūs uz, atbalstītu stiprāk? Kā padomu jūs atbalst šajos jautājumos, vai te vēl vajadzētu pastrādāt šajā jomā? Un Tālāk par šo transakciju nodokli. Es domāju, ka šī nav pilnīgi tehniska tēma vien. Tieši otrādi, es domāju, ka šis sektors, kas ir, eh, ka šis ir daļai vainīgs pie krīzes, ka tam būtu jāpiedalās krīzes izmaksās. Es domāju, par šo jautājumu mums arī vienmēr vajadzētu padomāt. Paldies. Je vais laisser la parole à Monsieur le Commissaire. Liels paldies vārds komisāra kungam. Yes, thank you, thank you very much. Liels paldies. Šķiet, ka transakcijas nodoklis ir tas iemīļotākais jautājums mūsdienās, par kuru izteikties. Un šajā sakarā es tikai varu atkārtot to, ko es minēju jau arī atbildot Švāba kungam. Mēs strādājam pie šī jautājuma. Tādēļ būsim pacietīgi un skatīsimies, kādi būs mūsu darba rezultāti. Es jums varu apstiprināt, ka būšu pilnībā objektīvs, izvērtējot priekšlikumu radīto seku, tātad priekšlikumu radītās sekas, uh, un balstoties uz šīs analīzes pieņemsim labāko iespējamo risinājumu. Protams, ka tad šo risinājumu būs jāapstiprina gan arī parlamentam un arī padomēji. Bet jebkurā gadījumā darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai izvēlētos labāko iespējamo risinājumu. Kas attiecas uz koordināciju ar citām valstīm, var teikt, ka pavisam nesen bija vizītē uz Ķīnu, un arī mums notika diskusijas par mūsu attiecībām ar Ķīnu, un, protams, ka galvenais jautājums bija viltoto, pre, viltotās preces šī problēma. Gribētu arī teikt, ka šajā jomā mēs panācām progresu, bet tajā pašā laikā runājam arī par simtprocentīgo skanēšanu. Un es varu teikt, ka Ķīnas var, iestāžu pārstāvi atbalsta mūsu pieeju šajā jautājumā, un līdzīgu atbalstu esam guvuši arī no citiem lielākajiem Eiropas Savienības tirzniecības partneriem. Tas nozīmē, ka pasaulē nav konflikts attiecībā uz to, kāda ir attieksme pret simtprocentīgo skanēšanu. Tātad attieksme pret šo priekšlikumu ir visai vienota. Tas nozīmē, ka ir laba iespēja globāli apvienojot mūsu pūles un mūsu centienus pārliecināt ASV izvēlēties citu pieeju, kas radītu vēl labākus rezultātus, tajā pašā laikā neradot tik milzīgas izmaksas kā simtprocentīgā skanēšana. Varētu tikai atkārtot, ka ir ļoti svarīgi Un jūs jau arī zināsiet, ka Eiropas parlamenta darbība, kā arī valstu parlamenta darbi, uh, valstu parlamenti, kad tie, kas ar kongresa pārstāvjiem reāli runā par šo jautājumu. Un, protams, ka mums ir jādiskutē par šo jautājumu, izmantot konkrētus argumentus. Un mūsu pētījums visā pasaulē tika ļoti pozitīvi uzņemts, tādēļ jāsaka, tas varētu kalpot par pamatu mūsu diskusijām ar ASV kongresu, mēģinot viņus pārliecināt, ka šis lēmums, kas tika pieņemts pirms dažiem gadiem, uh, ka šo lēmumu vajadzētu mainīt pirms tas stājas spēkā. Merci, monsieur le commissaire. Paldies, komisāra kungs. Došu vārdu pārējiem komitejas biedriem. Katrīna De Kampos kungs, Grosmana kungs, Un, manuprāt, būtu laba ideja arī dot vārdu Bratburna kungam no transporta komitejas. Un, ja kāds cits arī gribēs izteikties, tad dosim arī viņiem vārdu. Katrīna, lūdzu. Liels paldies, ka dodat man iespēju izteikties un gribētu pateikties arī komisāra kungam. Manuprāt, šis ir ļoti svarīgs jautājums un jūsu prezentācija ļoti daudz mums noderīgas informācijas sniedz. Gribēju arī piekrist attiecībā uz izmaksu aspektu un uz to, ka drošības situācijas ziņā nekādu uzlabojumu nebūs. Protams, ka uh, šī simtprocentīgā skanēšana varētu būt ļoti pozitīva ideja kongresa biedriem, kam pavisam drīz būs vidustermiņa vēlēšanas. Un gribētu tikai vēl konkrētāk runāt par kādām izmaksām. Es zinu, ka ASV nav tik vienkārši tā tad, ka kongresā visi uzskata, ka tas ir vienīgais simtprocentīgais risinājums. Es domāju, ka arī tur notiek diskusijas un arī ASV no savas puses būs tātad jāšņies, jāpiešķir investīcijas. Tādēļ, zinot, ka tiek runāts par visādiem veidiem, kā ap, cīnīties ar terorismu, gribētu jums jautāt, par kādiem veidu risinājumiem mēs runājam šajās diskusijās. Un kas attiec uz koordinēto pieeju, tad es zinu, ka komisijas prezidents pavisam drīz plāno doties arī uz ASV un arī gribētu tad jautāt, ja ir šī koordinētā pieeja vai komisijas prezidents diskutēs par šo konkrēto jautājumu ar partneriem Ņujorkā, jo tātad vai visas dalībvalstis arī pieskarti, pieskarsies šim jautājumam, kad mēs a, tiksimies ar ASV partneriem, tātad konkrēti runājot par saistītajām izmaksām. Jāsaka, tas patiešām rada lielas bažas. Man patīk tas, ko jūs teicāt par, star, a, par drošības standartu savstarpējo atzīšanu. A, jo īpaši arī mēs šodien runāsim par standartizācijas jautājumiem, un es ceru, ka referents varēs arī izmantot dažus no jūsu izteiktajiem komentāriem un pieņemt tos. Nobeigumā jūs runājat par muitas personālu, un tas mani visvairāk pārsteidza. Um, nedēļas nogalē diskutēju ar kādiem no, kādu no Skotijas parlamenta biedriem, mēs runājām par uh, sabiedriskā sektora darba vietu zaudējumiem, un tur konkrēti tika runāts arī par muitu. Un man nu, tas ļoti uztrauc, jo ja mēs runājam par drošību un cīņu ar terorismu, bet tajā pašā laikā, ja valstis plāno samazināt līdzekļus sabiedriskajā sektorā, gribētu jautāt, kādi ir priekšlikumi uh, lai ri risinātu situāciju, tātad šī joma, kurā notiek cīņa ar terorismu, cīņa ar viltojumiem, kā mēs varam pārliecināties, ka šo cilvēku darba veids tik saglabās tik ļoti būtiskā laika posmā. Paldies. Antoniju. Eh, obrigado, prezident. Paldies, priekšsādātais kundze. Es arī vēlētos pateikties komisāru kungam par to, ka viņš ieradies šodien mūsu vidū, par to, ka viņš mums prezentē pirmo šo eh, darba, pirmos darba rezultātus. Tas viss ir ļoti svarīgi, ļoti noderīgi, un eh, informācija arī bija ļoti objektīva. tas nav tikai tāds eh, rezultāts, ka atsevišķos punktos, kur tiek apvienoti zināmā mērā šeit runa ir par šo unilaterālismu tirzniecībā. Tas ir kaut kas tāds, par ko mēs esam runājuši jau pēdējos desmit gadus, un mums no vienas puses ir šie milzīgie izdevumi, nevajadzīgie izdevumi, mums ir arī tehnoloģikas sistēma, kurai arī ir savi trūkumi, to visu mēs zinām. Mēs zinām arī atsevišķās priekšrocības, uh, Jā, varbūt tās būtu atsevišķas darba vietas, kuras var tikt radītas. Tas tika minēts arī šajā eh, ziņojumā. Tomēr eh, militārais jautājums jau gadu gaitā ir parādījis, ka šī, ka šī aizsardzības mehānismi vienmēr ir eh, bijuši tādi neveiksmīgi Negribu tagad minēt konkrētus piemērus, jo kādus varētu aizskat, bet gribu vienīgi pieminēt to, ka šāda veida ierobežojumi vienmēr ir bijuši neveiksmīgi. Šis scenārijs, paredz, ko, kā to paredz ASV, ja tas tiks īstenots, nu tad mums ir iespēja izmantot vienu no šīm abām tehnoloģiskām iespējām. Un um, un vēlēšanās. Ja vēlēšanās, kas būs novembrī, eh, amerikāņu vairākums to prasīs, ka viena no šīm abām tehnoloģiskām alternatīvām tiek izmantota, kāds tādā gadījumā būs mūsu plāns B? Ko tad mēs Eiropā varēsim darīt? Mūsu plānā B ir tikai mūsu iespējas pārliecināt, un tad mūsu nolīgumi ar trešajām valstīm. Um, un um, jāmēģina veidot arī solidaritāti atsevišķu valstu starpā. Varbūt mums vajadzētu tādā veidā rīkoties, lai pārliecinātu amerikāņus, lai viņi to akceptē. Jeb komisāra kungs varbūt tagad jau domā par citām iespējām, par alternatīvām, kuras varētu būt vēl pārliecinošākas ja jūs tagad par to domājat, nu, saprot, ka jūs nevis mums varat izstāstīt, bet tomēr nebūtu slikti, ja būtu šāds B plāns un mēs varētu ņemt e, visu to vērā. Atkarībā no tā, kas uzvarēs uh, vēlēšanās novembrī. Un tad B plānā mēs varētu arī izmantot uh, diplomātiskos līdzekļus un tādā veidā izdarīt zināms spiedienu. Zin, nes, nelūdzu jums sniegt man tieši atbildi, jo varbūt jums nav iespējams tieši atbildēt. Paldies, Antonio! Jā, B plānam arī vienmēr ir savas robežas, bet pilnīgi pareizi, ka kāds uzdev šādu jautājumu. Došu vārdu Osmanu kungam, bet lūdzu iz, eh, izsakieties īsi, lai komisāru kungam būtu iespēja uh, atbildēt. Lūdzu, Kosmankungs, paldies, komisārkungs, ka jūs mums sniedzāt šādu labu pārskatu. Ja amerikāņi izmanto skenēšanu drošības iemeslu dēļ, tad um, es, es gribētu jūs lūgt uh, atspoguļot, kādas iespējas ir, uh, kādas mums ir šajā jomā tirgus pāraudzība mūsu ministrijā notika diskusijas un tika uzdot jautājums, tika teikts, ka ir daudz dažādas valsts, kurām šī tirgus pāraudzība ir dažādos līmeņos. Un es domāju, ka Eiropā tas ir ļoti svarīgi. Es domāju īpaši šeit uh, par uh, viltošanas gadījumiem un par Eiropas Savienības noteikumiem. Un nevienmēr viss var īstenot ar simtprocentīgu skanēšanu. To mēs labi zinām. Un tāpēc varbūt vajadzētu pārredzēt pasākumu kopumu. Un mans jautājums komisāram ir šāds. Varbūt viņš varētu mums pastāstīt, kas ir plānots turpmākajos gados. Mums, protams, ir um, jāpadomā par izmaksām un ieguvām, jū, ieguvumiem. Jūs, protams, vienmēr uzsvērāt uh, izmaksas, bet es varu iedomāties, kā pastiprināta tirgus pāraudzība varētu sniegt arī daudz labumu, ja mēs īpaši domājam par viltošanas gadījumiem ja mēs, piemēram, domājam par šiem Ķīnas rotaļlietām un tā tālāk, ja tās iepl ieplūst Eiropas tirgu un tirgus nav aizsargāts. Tāpēc mums vajadzētu padomāt par to, kādas dažādas iespējas, kādi dažādi pasākumi varētu būt mūsu rīcībā. Skening, skenēšana ir viena lieta, bet varētu būt arī uh, nolīgumi, vienošanās. Varbūt jūs varētu mums pastāstīt kaut ko par to, lai aizvērtu vienu vai otru plaisu, kas mums vēl ir. Paldies! Paldies! Vārds komisārkungam! Thank you very much. Paldies! Visi šie jautājumi, kas tika uzdoti par izdevumiem ASV, mūsu aprēķini rāda, ka ASV izdevuma un Eiropas Savienībai kopā būtu 10 miljardi eiro. Protams, daļa no šīs summas būs eh, ASV daļā, bet tik un tā tas būs ļoti dārgs eh, projekts gan pašai ASV, un cik es zinu, viņi pašlaik nav gatavi ieviest šo sistēmu ņemot vērā situāciju, kad ir ekonomiskā krīze. Par AS, eh, ASV, eh, par sadarbību jūs minējat Barozo eh, kunga vizīti. Mēs izmantojam visas iespējas, lai runātu par šo tēmu. Mēs tā arī turpināsim, jo mūsuprāt, lai izmainot, izmainītu ASV kongresa viedokli, tās, tā mums ir liela prioritāte. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos. Protams, maz ticams, ka to paspēsim izdarīt līdz eh, novembra vēlēšanām, jo zinām, ka pirmsvēlēšana periods m, mm, tajā laikā parasti nenotiek liels eh, pārmaiņas, bet pēc tam es domāju, ka mēs turpināsim sadarboties ar eh, kongresu un centīsimies viņus pārliecināt. Par nodarbinātību runājot muitas e, jomā. Jā, tas ir, tā ir problēma. Gan arī visās dalību valstīs ir e, šī problēma e, ar deficītu un parādu, un es arī apskatu viņu fiskālās pozīcijas problēmas dalību valstīs. Pastāv vairāki pasākumi, uh, ieviešanas stadijā daž, š, š, dažreiz tiek samazināta nodarbināties skait, nodarbe, darbinieku skaits eh, publiskajā sektorā, bet eh, muitas parasti tiek izslēgt no šīs te samazināšanas. Mēs cenšamies eh, ieviest konsolidācijas politikas, un tomēr mēs kā komisija cenšamies pārliecināt dalību valstis un es savā sanāksmēs ar ministriem cenšos viņus pārliecināt, ka muita ir tā joma, kur iespējams samazināšana un darbinieku samazināšana būtu jāveic daudz mazāk, eh, jāpaveic, jo draudu līmenis ir diezgan liels. Es domāju, ka ministri saprot situāciju, un es ceru, ka ceru, ka darbinieku skaits muitā netiks īpaši samazināts. Par to, kāds ir B plāns, jeb rezervas plāns, kādi varētu būt pasākumi nākotnē. Neapšaubāmi mēs uzskatām, mēs ceram, bet mums ir arī stingri argumenti, ka šī likuma ieviešana jebkurā gadījumā būs at atlikta. Jo mūsu rīcībā ir informācija, ka pat ASV administrācija nav gatava ieviest šo likumdošanu sākot ar 2012. gada jūliju. Un pati administrācija saprot, ka šī pieeja nav tā pati labākā, un tā ir dārga. Un tad jūs prasiet par ieguvumiem. Mūsu analīze rāda, ka līdzīgus ieguvumus vai pat labākus ieguvumus var panākt, ja mēs mm, pie, piemērātu šo te uh, riska pieeju un Eiropas Savienībā mēs esam diezgan tālu gājuši uz priekšu šajā jomā pēc tam, kad mums ir mm, muitas kodeksā grozījumi izdarīt attiecībā uz drošību, e, elektroniskās e, datu apmaiņa notiek, Mm, pirms ierašanās un izbraucot, mums ir labāks izlūkošanas sistēmas Eiropas Savienībā. Mēs arī veidojam ekonomisko operatoru sistēmu. Pēc mūsu domām mums vajadzētu uh, Uh, virzīties uz ekonomisko operatoru sistēmu savstarpēju atzīšanu. Un mēs esam mm, labi gājuši uz priekšu sadarbībā ar ASV. Es ceru, ka drīz tiks panākta konkrēta vienošanās par šo jautājumu. Un jūs zināt, ka vienoties par savstarpēju uh, atzīšanu ekonomiskiem operatoriem, mēs varēsim vairāk koncentrēties uz, uz tirzniecību. Uh, konkrēti runāt par riskantākiem mm, tirzniecības partneriem. Uh, Mums varēsim atlasīt drošus resursus, mēs varēsim koncentrēties uz riskiem, kas rodas no tiem, kas nav autorizēti ekonomis, ekonomikas operatori. Mēs veicinām, m, mm, popularizējam savus principus visā pasaulē un uh, un Pasaules eh, muitas organizācijā mēs darbojamies. Mēs izmantojam katru sanāksmi šajā organizācijā, lai popularizētu savu viedokli. Vispārīgi runājot, mēs būsim gatavi jebkuram risinājumam, kādu, eh, jebkuram risinājumu, ko piedāvās ASV, mēs adekvāti reaģēsim. Merci. Alors, la parole est maintenant... Liels paldies. Bratburn kungs. No transporta komitejas. Paldies, un paldies, ka man ir iespēja piedalīties diskusijās. Es gribētu eh, uzdot dažus jautājumus komisāram, bet neliels ievads tādā ziņā, ka es ceru, ka komisāra kas attiec uz drošības aspektiem konteineru skenēšanā, un ja runājam par sarunām, es ceru, ka tas e, nesāksies teritoriāls karš komisijā. Un es gribētu, lai jūs man nomierinātu, ka dažādi komisijas departamenti e, tiks, e, konsultēsies savā starpā. Jūs minējāt ievada runā to, ka ir svarīgi. Eh, eh, jūs uzsverāt tehnisko eh, elementu šajās sarunās. Parlaments un kongress arī ir iesaistīts šajā transatlantiskajā dialogā, un transporta komitejā mēs arī runājam. Pirms 18 mēnešiem uh, TLD Ljubljanā mēs par to runājam, un nesen vēl š, jūnijā mēs satikāmies ar ASV kongresmeni Matradē un atkal mēs par to runājam. Tad es gribu vaicāt, e, es jums um, iesaku ne, nepaļauties tikai uz tek, e, bet vai, parlaments sadarbojas arī ar ASV kongresu. Un tagad par būtību. Jūs pareizi minējāt, ka pastāv problēmas jebkurā skenēšanas veidā e, tādā mērķī, e, tādā mm, līmenī, kā to pieprasa. Vai jūs zināt, kādiem pasākumiem vai soļiem attiecībā uz preču sūtīšanu caur Kanādu no ASV? Konkrēti ASV e, ziemeļ austrumu Eh, štatiem. Piemēram, Halifax eh, šīs te ostas tiek izmantotas vai ASV kongress ir ņēmis vērā savā priekšlikumā šī skenēšana, vai viņi domā skenēšanu uzsākt ASV Kanādas eh, robežā, ne, nevis vienmēr tikai izējas un ienākšanas punktā. Otra lieta, un es jums piekrītu, ka jūs teicāt, uh, ka ir nepieciešami tā saucamie smart containers. Un vai komisija atbalsta izstrādi un uh, pētījumu šajā jautājumā, jo es zinām, ka transporta komitejā mēs esam ik pa laikam runājuši, ka, eh, ka joprojām vēl ir jāstrādā pie tehnoloģijas attīstīšanas, lai izmērītu to, cik uh, uh, izmērētu, izmērotu to, vai ar konteineru kāds ir kaut ko darījis, un arī par pārsūtīšanas ostām. Un trešais jautājums, jūs jau arī to minējāt sākumā, par radiācijas skenēšanu. Varbūt jūs varat paskaidrot, vai jūs runājat par pasīvu radiācijas skenēšanu vai arī aktīvā radiācijas skenēšanu, jo man tas tiešām rada bažas, jo, ja mēs runājam par simtprocentīgu skenēšanu, tad pastāv risks tāpat kā ar skeneriem, ko izmanto lidostās, piemēram, lai skenētu pasažierus. Šajā gadījumā varbūt pārtika, kas atrodas konteineros, varētu kļūt radio, eh, saņemt radiācijas devu. Un es gribētu gūt pārliecību, ka nav nekāda priekšlikumu aktīvi skenēt eh, pārtiku. Un ceturtais jautājums. Varbūt tas nav tieši saistīts ar šo jautājumu, bet es noteikti komisijā par to domā. Es atceros, ka pirms pāris gadiem, varbūt vēl vairāk transporta komiteja e, izteica mm, priekšlikumu attiecībā uz piegādes ķēdes drošību un komisāram Barotas tika izteikts, jo tur bija e, liels grūtības ar šo priekšlikumu un ne, tika pārtraukta jebkāda darbība šajā jautājumā. Vai ir kāda vienošanās ar ASV? varbūt, ka tagad būtu tāds pienācis laiks šādām priekšlikumam. Priekšsēdētājs kundze, tie ir mani jautājumi, un es būtu pateicīgs, ja saņemtu eh, komisāru atbildi. Paldies. Eh bien, monsieur le commissaire, je vous laisse la parole pour euh, répondre à ces questions et en même temps. Komisār kungs, došu jums vārdu, lai jūs varētu sniegt atbildi. The... Paldies par šiem jautājumiem. Tie ir diezgan tehniski pēc savas dabas. Par to, ko jūs teicāt sākumā par koordināciju starp dažādiem direktorātiem komisijā. Es varu tikai eh, jūs nomierināt, ka koordinācija un kolēģiskums ir tie pamata vārdi, kas darbojas komisijā. Un mēs noteikti gādāsim par to, lai mūsu pūles muitas jomā tiktu koordināti ar citiem direktorātiem - transporta, iekšējā tirgus un citiem direktorātiem, arī tirzniecības. kas attiec uz kontaktiem ar ASV, pat sākumā es pieminēju transatla transatlantisko dialogu kā vienu no iespējām kanāliem, eh, kuros mēs varam runāt par šo tēmu ar ASV, Jā, tas ir ties, ka mums ir jāizmanto visas iespējas, likumdošanas iespējas. Un domāju, ka š, konkrēti šeit ir ļoti svarīgs šis dialogs starp likumdevējiem. Kā arī skaidru argumentu pasniegšana pret uh, kongresa pozīciju varētu ļaut mums Mm, varētu mm, pārliecināt viņus par mūsu viedokli. Tālāk jūs konkrēti vaicājāt par pār, kravas pārsūtīšanu starp ASV un Kanādu. Es domāju, ja sistēma tiktu piemērota tad tā tiktu piemērota arī šīm te kravas pārsūtīšanas e, lietām. Un, kā es teicu, vispārīgi e, skenēšana pārkraušanai ļoti grūti, grūti paveicams uzdevums. Cik es zinu, tagad ir gandrīz neiespējami ieviest jebkurā ostā šādu darbību. Un tāpēc tās ir viens no lielākajām grūtībām ieviešot šādu sistēmu. Šī ir tēma, kas prasa papildu skaidrojums un diskusijas ar ASV un diskusijas ar ASV iestādēm par smart konteineriem runājot. Tiesa, ka tehnoloģijas izstrāde ir diezgan sarežģīta. Pašlaik mēs nodarbojamies ar pilotu projektiem šajā jomā, un, protams, tehnoloģijas darbs tehnoloģijas attīstība ir gan sarežģīta, gan dārga. Tas ir jautājums, kas mums varbūt eh, jāatstāj uz nākotni, nevis gluži tagad jārisina. Par pasīvo vai aktīvo radiāciju skenēšanas procesā. Es domāju, ka, ja mēs runājam par pārtiku, tad aktīvā radiācija e, sabojātu pārtiku. Un tad, protams, tas nebūtu labākais veids, kā nodrošināt e, piegā, piegāžu ķēdes drošību. Nav, tā nav pārēj, pareizā pieeja pārtikai. Es domāju, ja mēs runājam par šo izvēli starp pasīvo un aktīvo radiāciju, izvēle jāizdara ļoti uzmanīgi. Un vēl bija jautājums par Barokunga iepriekšējo priekšlikumu par šo te drošības, eh, piegāžu ķēdes drošību. Komisijā visi iepriekšējie priekšlikumi ir pakļauti pārskatīšanai. Arī šajā kolēģijā tie tiek pārskatīti, un daži no priekšlikumiem tiek atsaukti, bet eh, daži citi tiek eh, izmantoti nākotnē, un runājot konkrēti par šo konkrēto priekšlikumu, man ir eh, jāpārbauda informācija, varam, mēs divpusēji varam apspriesties, kādas īsti jums ir bažas un kā mēs varam ar to tikt galā. Un visbeidzot, mm, mani pēdējie komentāri būs ļoti īsi. Es uzskatu, ka šis jautājums par simtprocentīgu skenēšanu, kaut gan tas ir ļoti tehnisks, tomēr ir arī politisks jautājums, un tas nozīmē, ka mēs visi, komisija, parlaments un padomi, varētu apvienot pūles, lai panāktu pozitīvus rezultātus šajā procesā. Domāju, ka mūsu argumenti ir pārliecinoši un nesīs pozitīvu reakciju. Paldies! Merci, monsieur le commissaire. Paldies, komisāra kungs. Ir pilnīgi pareizi apgalvot, ka tēmas, jūsu tēmas mūsu komitejā ir gan tehnisks, gan arī politisks, un tās ir ļoti uh, kompleksas. 2011. gadā mēs jūs atkal redzēsim. Mums būs šis modernas, modernizētais uh, muitas kodeks mūsu programmā, un tad mēs atkal jūs labprāt uzklausīsim. Liels paldies! Paldies arī jūsu līdzstrādniekiem. Paldies! Thank you very much.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 visai drīz varēsim arī atkal atsākt darbu, jo nedaudz kavējamies ar savu darbu kārtību. <laughs> Merci, c'était beaucoup plus confortable. très brièvement et juste. Tagad pavisam īsi pirms mēs pārējām pie balsošanas, jo balsošana būs pavisam ātrs process, tā kā saraksts ir pavisam īss. Bet pirms mēs to darām, vispirms došu vārdu Barbarai Vailerei, kas ir referente par novēlēto maksājumu direktīvu. Jo mūsu komitejā uh, parlamentāriešiem šis jautājums ir ļoti aktuāls. Tātad viņi jums sniegs informāciju, jaunāko informāciju pirms trialoga, kas notiks šodien. Barbara, lūdzu, jums vārds. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Gribētu pateikties, ka ļaujiet man pavisam īsi tagad izteikties tātad trialoga kontekstā, kā arī atsaucoties uz Koreper, kas notiks piekdien no rīta. Šodien uh, mums visticamāk būs pēdējais neformālais trialogs un esam nu jau pavisam tuvu finišam. Gribētu pateikties Beļģijas prezidentūrai par viņu lielisko un skaidro veidu, kā notika sarunas, kas ir ļoti tendēts arī uz rezultātiem. Manuprāt, rezultāti gan visam parlamentam kopumā, gan arī mūsu komiteja ir ļoti apmierinoši visas 27 valstis, varētu pat teikt ar nagiem un ar zobiem, cīnījās, lai panāktu tādu pozīciju, kas būtu daudz elastīgāka. Tika vēlme padarīt vājāk, tātad tika izteikta vēlme padarīt vājākas visas šīs normas, uh, redzējām, ka ir arī vēlme tātad atstāt caurumus likumdošanā, un tas ir pilnīgi pretēji mūsu vēlmē. Mēs vēlamies striktu un ļoti skaidru saprotamu tiesību aktu. Tika pieņemts mūsu priekšlikums, lai privātie un uh, publiskie tātad transakcijas tiktu skatītas vienādi un arī sankciju apjomi tiktu nedaudz samazināti, jo mēs vēlamies sasniegt uh, Tātad 9% padome gribēja 7% šo procentu rādītāju. Nu, patiesībā viņi gribēja, lai sankciju rādītājs būtu 0%, bet mums izdevās panākt vienošanos par 8% beigās. Gribētu gan dzirdēt, kādā veidā šie 0% darbotos. Bet Uh, kas attiecas uz dažādu konkrēto valstu nostāju, tad Vācija nebūs īsti pārliecināta, uh, nebūs īsti pārsteigta, ka uh, rādītājs valsts iestādēm ir palicis 60 dienu apjomā, un es domāju, ka būs jāmeklē veids, kā šo problēmu atrisināt. Varējām vienoties arī par publisko institūciju definīciju, izmantojam šeit um, visiem zināmus tiesību aktus, kuriem atsaukties, un es domāju, ka visi priecāsies, ka ir arī izņēmums attiecībā uz slimnīcām. Šeit padomu gribēju atgriezties pie sākotnējās diskusijas, par, pie definīcijas, par kuru vienojāmies komitejā. Ir ļoti, izskanēja ļoti daudz definīciju priekšlikumu, bet šodien mēs atgriezīsimies pie tā, par ko mēs vienojāmies komitejā. Tas nozīmē, ka dalība valstis to var šādā veidā transponēt, bet uh, var rast arī citu regulējumu. Un šeit es vēlētos atbalstu no nacionāliem parlamentāriešiem, kuri uh, vislabāk pazīst situāciju uz vietas un uh, pazīst šīs attiecības starp privāto un sab, publisko konkurenci un var palīdzēt pieņemt lēmumu. Gribētu vēlreiz atgādināt, ka tas ir minimālā harmonizācija. Var, dalībvalsts var paaugstināt šo skaitu līdz 9%, ja uzskata, ka tā ir pareizi, bet mēs mūsu direktīvā droši vien gribēsim, lai tie būtu 8%. Kopumā gribu teikt, ka tas viss ir ļoti pozitīvi un noslēgumā gribu teikt, ka šis pozitīvais rezultāts varēja būt iespējams uh, un šodien būs pēdējā sanāksme. Tātad šis varēja būt iespējams tikai tāpēc, ka parlaments sarunās uzstājās uh, vienoti. Padomē, tā tas nebija. Tur bija tik pārstāvēts dažādas intereses, un mēs, deputāti, mums bija vienbalsīgs lēmums, mēs uzstājāmies vienoti, un tāpēc gribu pateikties visiem, visiem, kas bija šeit iesaistīti. Paldies! Merci, Barbara, de Sulīna. Liels paldies, Barbara! Paldies, ka uzsvērāt to, ka Eiropas Savienība ir ieturējis stingru pozīciju, un kopš arī Lisabonas līgums stājas spēkā, mūsu loma ir pastiprināta. Tādēļ gribētu pateikties referentam un arī ēnu referentiem, un šodien tiksimies trialogā. Un citā komitejas sanāksmē sniegsim papildus informāciju. Tagad pāriesim pie balsošanas, man pēc desmit minūtēm būs jādodas prom, un tad mans uh, kolēģis um, ieņems manu vietu, jo man jādodas uz citu sanāksmi. Labi, sāksim ar Burzoja kunga ziņojumu. Busoja kungs, vai jūs gribējāt izteikties? Paldies! Jā, visbeidzot mums izdevās panākt vienošanos par kompromisa grozījumu, kas ir tāds pats kompromisa grozījums kā Pancerī kunga ziņojumā par alternatīviem konfliktu risināšanas mehānismiem. Visā citādi gribētu pateikties visiem ēnu referentiem un Resetī kungam no sekretariāta. Liels paldies! Merci, monsieur Busoy. Don... Liels paldies, Busoy kungs! Pāriem pie balsošanas. Es nedomāju, ka vajadzēs balsot ar kartiņām, jo, nu, šķiet, ka arī visiem tās nav līdzi. Sākam ar otro punktu. Pirmais grozījums. Visi par? Kas ir pret? Kas atturās? 34 pret. Nu, tad viss ir skaidrs. Otrais punkts, otrais grozījums. Kas par? Kas pret? atturās, arī ļoti skaidri redzams, ka ir pieņemts. Trešais punkts par pret atturas pieņemts. Mm, punkts 3b, ceturtais grozījums, kas par pret atturas pieņemts Pieņemts. 3C punkts, 5. grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 4. punkts, 6. grozījums, par? Pret. Atturas. Pieņemts Pieņemts. 4a punkts, 7. grozījums par pret atturas pieņemts. 4b punkts, 8. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Sastais punkts, devītais grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 6a punkts, desmitais grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 7a kompromisa variants. Pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 11. O, nē. Tas atkrīt. 7b punkts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts Pieņemts. Astotais punkts. 13D grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Un balsosim par visu dokumentu. Par. Pret. Atturas. Atturas Švāb, eh, neturiet rokā vis, roku visu laiku gaisā. Tā tad skaidrs, ka ir pilnīgi skaidrs, ka ir pieņemts. Un sveicu referentu, jo tas bija ļoti grūts balsojums gan sekretariātam, gan priekšsēdētāji. Un paldies. Un tagad mēs ņemam otru balsošanu. Ah, voilà. J'étais perdue dans mes listes de vote. Alors... Es mazliet apjuku dokumentos. Tātad tas ir uh, eh, pansērī eh, referents. Es došu vārdu, pāris vārdu došu izteikties referentam. Paldies. Jā, es tikai gribēju sākumā pateikties vis, visiem, kas sniedza savu ieguldījumu šī atzinuma tapšanā. Manuprāt, mums arī izdevās rast uh, tādus pieņemamus risinājumus saistībā ar vairākiem jautājumiem, ko mēs beigās nokārtojam ar uh, tātad uh, mutiskajiem kompromisiem, mutiskie grozījumi, un es patiešām ceru, ka tā, uh, šis ziņojums tiks pieņemts. Vēlreiz paldies visiem, kas ieguldīja darbu. Paldies! parole. Monsieur Schwab. Švābam kung, švāb euh, kungam, vai var uh, balsot, balsot blokā? Otrs runātājs var uzdot to pašu jautājumu. Vai ir kādi iebildumi, ka mēs pirmo lapu balsotu visu kopā blokā? Ir iebildums, es redzu. Jūs iebilstat? Jā, labi tad mēs eh, balsosim atsevišķi. Priekšsēdētāji, mums ir tikai pēdējā rindiņa, tur ir problēma. Labi, tad sākam balsot. Pirmais punkts, pirmais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 1A punkts, otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais punkts, trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais punkts, ceturtais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 3a punkts, 5. grozījums par pret atturas pieņemts. 4. punkts, 6. grozījums par pret atturas pieņemts. 4a punkts. Septītais grozījums. Kurš par? Tātad tur ir uh, mutiskais grozījums. Atvainojos. Pancerī un Šmita kungs ir iesnieguši mutisku grozījumu, tātad mēs balsojam uh, par septīto grozījumu ar mutisko grozījumu. Kurš ir par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tā pārējā daļa šeit atkarīt. Tagad ejam pie 4b punkta. Tas pats astotais grozījums ar mutisku grozījumu. Uh, kas nāk no Šmita kunga un Panzerī kunga, un angliskiem teksts ir uzrakstīts, kurš ir par, pret, atturas, pieņemts. Arī šeit otrā daļa atkrīt. C, 4C punkts 9. grozījums. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Piektais punkts, pirmais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Desmitais un vienpadsmitais atkrīt, 5a punkts, 12. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 5b 13. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Sestais punkts. 14. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 15. grozījums, kurš par pret Kurš ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. Septītais gro, eh, punkts, 16. grozījums par pret atturas septiņpadsmitais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Un par visu balsojam, kurš par, kurš pret, atturas, divi atturas. Tātad pieņemts. Un es sveicu referentu par šo lietu. Ļoti vienkāršu balsošana bija. Laikam es esmu labi izvēlējusies, kad man uh, vadīt sanāksmī. Uh, eh, paldies par jūsu disciplinētību un jūsu klātesamību. Buonasera a tutti. Mm, Labdien visiem! Vēlētos sākt mūsu sanāksmes otro daļu. Sāksim ar ziņojumu par Eiropas standartizācijas nākotni un došu vārdu Kožušņika kungam. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Dāmas un kungi, darbie kolēģi! Esam diskutējuši par iekšējo tirgu, un, manuprāt, mūsu komiteja ir strādājusi pie šī jautājuma jau ļoti ilgi. Esam strādājuši ar patērēta aizsardzības jautājumiem, un tādēļ šajā kontekstā bija ļoti interesanti uzklausīt uh, mūsu komisāra Šemetas uzstāšanos, jo viņš pieminēja arī standardizāciju. Protams, tas bija saistīts ar mūsu transatlantiskajām attiecībām ar 100% skanēšanu un diskutējam arī par mūsu attiecībām ar Ķīnu, Indiju un citiem partneriem. Tādēļ ir pilnīgi skaidrs, ka globālā kontekstā, ņemot vērā globālo konkurētspēju, standartizācija ir viens no būtiskākajiem elementiem. Tā ir tā svarīgākā, tas ir tas svarīgākais jautājums, ar ko mums jāstrādā, un tā ir ļoti svarīga iniciatīva šajā jomā. Tādēļ gribētu pateikties visam Eiropas parlamentam kopumā, jo mēs domājam par Eiropas Savienības standartizāciju, mēs diskutējam par šiem jautājumiem, un tas tiek darīts Eiropas Savienības kontekstā. Sākumā vēlētos atsaukties uz to, kas noticis pēdējo sešu mēnešu laikā. Gribētu pateikties Malkolmam Hārveram kurš uzsāka šīs diskusijas. Gribētu pateikties arī citiem kolēģiem, kas iesaistījās šo, šajās diskusijās. Liels paldies ēnu referentiem no pārējām politiskajām grupām. Visi šie kolēģi bija lieliski sarunu partneri. Gribētu pateikties arī kolēģiem no ITRE, kas sniedz savu ieguldījumu manā ziņojumā. Liels paldies arī komisijai jo sākumā komisija ļoti aktīvi darbojās. Gribētu izcelt vienu jautājumu īpaši. Gribētu runāt par komisijas ekspertiem. Kostes kungs, kas lieliski pastrādāja, jo viņam izdevās gan vērot informāciju sabiedrībā, gan arī izglītot sabiedrību par standartizāciju. Gribētu pateikties arī visām organizācijām, ar kurām man bija iespēja tikties, tajā skaitā arī vairākas vides organizācijas. Nu, atzinums ir gatavs, tas ir mums visiem uz galda priekšā, un esam uzsākuši šīs diskusijas pirms 14 dienām, tad ziņojums tika pārtulkots visās valodās. Man ir bažas attiecībā uz dažiem tulkojumiem, bet esmu pārliecināts, ka tās izdosies kliedēt un visu izlabot. Sākumā gribētu pieminēt dažas lietas, kas ir pieminētas šajā ziņojumā. Šis ziņojums vēlas um, stiprināt deleģēšanas principu kopumā. Uh, Standartizācija ir dziļi iesakņojusies daudzās dalību valstīs, bet mums ir jāsaprot, un to esmu mēģinājis uzsvērt arī ziņojumā, ka tomēr starp dalību valstīm ir milzīgas atšķirības. Šajā ziņojumā esam mēģinājuši sniegt ieskatu standarta pieejā, kā atbrīvoties no šīm atšķirībām. Mums ir jānodrošina standartizācija, dažādās interešu grupās. Te runa, jārunā gan par maziem vidiem uzņēmumiem, patērētājiem, arī organizācijām, kuras pārstāv vides jautājumus. Gribētu uzsvērt to, cik svarīgi ir mūsu pieeja standartiem. Daudzās organizācijās arī pieeja atšķiras, tādēļ būtu jāvienkāršo un jāatvieglo pieeja standartizācijas procesiem. Ir tādas puses, um, ir vienības, kam ir ierobežota pieeja standartizācijai, jo īpaši jārunā par MVU šajā kontekstā, un tas ir ļoti svarīgi, jo MVU ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Tādēļ vēlamies standarti, veikt standartizēšanu arī pakalpojumu jomā. Ja Eiropas līmenī šajā jomā ir kādi mīnusi, tas lielā mērā ir saistīts ar pakalpojumu standartizāciju kopā ar pārējiem ēnu referentiem. Tāpat kā viņi, arī es uzskatu, ka standartizācija būtu jāveicina arī inovācijas un jauninājumi, jo mums ir jāsaglabā konkurētspēja. Mēs esam diskutējuši par jaunām tehnoloģijām, uh, Diskutējām par elektromobīļiem, elektri, elektriskajām automašīnām, tas bija priekšlikums no Spānijas prezidentūras puses, un arī šajā jomā te mums ir jāievieš konkrēti standarti. Esmu arī šo jautājumu mēģinājis uzsvērt savā atzinumā. Mums ir arī jālūkojas uz globālo situāciju, uz globālajiem konsorcijiem, kas globālā līmenī izstrādā standartus. Mūsuprāt, bija ļoti pozitīvi tas, ka mums izdevās doties vizītē uz Šveici. Mēs devāmies uz Pasaules tirzniecības organizāciju un citām organizācijām, kas strādā ar globāliem standartiem. Man izdevās tikties arī ar pārstāvjiem no citiem, citiem fórumiem, kas pārstāv globālos standarts. Un gribētu vēlreiz uzsvērt, ka uh, standartiem ir būtiska loma mūsu konkurētspējas saglabāšanā globālā kontekstā, un šeit gribētu pieminēt ir ļoti daudz iespēju, gan elektra, elektriskie automobīļi, jārunā arī šeit par lielvarām kā Brazīliju, Ķīnu un Indiju, un jāsaka, ka daudzas no šīm valstīm mēģina pārnest Eiropas standardizācijas elementus savās sistēmās. Manuprāt, šis atzinums ir visai līdzsvarots. Gribētu jo īpaši uzsvērt uz laika termiņiem un datumiem. Tātad sākumā 10. maijā mēs norganizējām uzklausīšanu šī atzinuma sakarā. Reakcija bija milzīga un uzzinājām, ka Šī uzklausīšana, no, nu, uzklausīšana ir vērota arī interneta tiešraidē, tātad um, interese bija liela. Nākamā sanāksme bija 12. un 13. jūlijā, un grozījumus var iesniegt līdz rītdienai, tātad 14. septembrim. Līdz šim esmu saņēmis 21 grozījumu priekšlikumu. Šķiet, ka tie ir pozitīvi vērtējami un esmu ļoti atvērts um, attiecībā uz šiem šo pienesumu. Noteikti diskutēšu arī ar kolēģiem, diskutēsim par um, arī visām problēmām, kas varētu rasties atzinumā, kā piemēram arī tām vietām, kas varētu vienkārši apgrūtināt atzinumu pieņemšanu par balsts tiesībām, un gribētu pieminēt arī dažas jautājumu, dažas, dažas lietas, um, kas man izraisa tāda nožēla, bet es domāju, ka visu mēs atrisināsim. Gribētu uzklausīt komisijas viedokli, cik tālu saprotu, tad komisija mainīja savu priekšlikumu un viņi vēlas novēlot savu darbu līd, un atlikt to līdz nākamā gada vidum. Gribētu teikt, ka ļoti žēl, ceru, ka komisija tomēr ievēros savu termiņu un līdz 13. septembrim būsim skatījuši visus grozījumus un izdosies mums arī balsot par atzinumu Strasbūrā. kas attiecas uz dažādu organizāciju nozīmību, gribētu panākt vienotu pozīciju, nevis dažādus atsevišķus dokumentus. Reizēm pozīcijas ir ļoti pretrunīgas, un man ļoti žāk, man nav izdevies saņemt vienotu pozīciju no organizācijām, kas strādā ar standartizāciju, kā piemēram Senelek un ECI, bet jebkurā gadījumā ceru, ka šīs um, pozīcijas tiks vienots un mums izdosies diskutēt par šo atzinumu. Nobeigumā, kā jau minēju, vēlreiz uzsveršu, ka esmu atvērts uzklausīt dažādus priekšlikumus. Paldies! Liels paldies referentam! Tagad došu vārdu ēnu referentam. Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu pateikties referentam par lielisku darbu un lielisko sadarbību. Manuprāt, atzinuma projekts ir ļoti labs. Es arī piekrītu, ka pašreizējās, si, pašreizējā sistēma kā pamats ir ļoti laba, un nākotnes sistēmai vajadzētu būt balstītai uz nacionālajām vai valsts standardizācijas organizācijām un to veikto darbu. Manuprāt, atzinumā iekļautie grozījumi ir ļoti pamatoti un teksts ir ļoti labs izvērties. Gribētu pievērst īpašu uzmanību um, tam, cik atvērts ir standardizācijas process un demokrātijas aspektam šajā jautājumā. Gribētu jautāt, kā mazie un vidējie uzņēmumi un tiem tā sauktiem mazākie spēlētāji varētu labākā veidā piedalīties šajā um, kontekstā Eiropas līmenī. Manuprāt, tiem vajadzētu pievērst lielāku uzmanību. Bet, ja mēs runājam par valsts, par nacionālo līmeni, jāatzīst, ka situācija daudzās valstīs īpaši uh, nav īpaši pozitīvi vērtējama, diemžēl. Vairumā gadījumā tās ir jaunās dalība valsts. Un interešu grupas, kā arī MVU, piedalās tikai nedaudz. Daudzās valstīs standartizācijas procesā viņi nav pietiekami pārstāvēti, un mums vajadzētu īpašu uzmanību pievērst arī apmācības programmām. Tā kā interešu grupu dalība ir tik niecīga daudzās valstīs, vēl jo svarīgāk ir pārliecināties, lai viņu intereses tiktu ņemtas vērā standartizācijas procesā, un tas notiktu jau Eiropas līmenī. Tādēļ referenta izteiktais priekšlikums ir ļoti pozitīvs. Eiropas Savienības organizācijām vajadzētu spēlēt lielāku lomu standartizācijas lomu kontekstā. Un šeit uh, ļoti svarīgi runāt par otro ražošanas līniju, second production line, te ir jāņem vērā sabiedrības intereses, un mums vajadzētu uh, respektēt arī līdzsvarots pieejas aspektu. Vēl kāda lieta, ko gribēju minēt, ir situācija saistībā ar MVU. Manuprāt, tā ir lieliska ideja, ka MVU tiek uzskatīti par interešu grupu, par atsevišķu kategoriju šajā priekšlikumā. Ļoti bieži MVU nav um, vienlīdzīgā pozīcijā, kad konkurē ar lielajiem uzņēmiem, tādēļ šo īpašo kontekstu vajadzētu paturēt prātā. Mums vajadzētu arī atcerēties, ka MVU ieņem ļoti nozīmīgu lomu jauno darba vietu radīšanā. Kopumā man ir ļoti apmierina un iepriecina referenta veiktais darbs, un man pašam ir tikai daži, um, daži tādi nelielu raksturu grozījumu priekšlikumu. Paldies! Paldies! Es vēlētos pateikties par ziņojumu, jo šim ziņojumam tieši, šis ziņojums ir tiešām labs pamats un atspūgļo visu, par ko mēs komitejā esam diskutējuši. Un tas labi parāda arī kritiskos punktus. Tā tālāk attīstība ir saudzīga reforma balstoties uz nacionālām organizācijām, kur ir skaidrs kompet tendences. Un skaidri jānošķir standartizācija un um, uh, legalizācijas process. Mēs, kā likumdevēji, e, mēs esam kā likumdevēji, tas tiek šeit skaidri izstrādāts un tiek norādīts arī uz to, ka jāiesaista uh, patērētāju uh, biedrības. Un Tik norādīts arī uz to, ka dalībvalstīs vēl pārāk maz tiek darīts. Atbalstu jūs norādījumu, ka jāapsver arī otrs ceļš, otra alternatīva. Es atbalstu šādu nostāju. Mēs iesniegsim tikai nelielus grozījumus un domāju, ka šādā, pēc šāda pamata mēs varam labi uh, saprasties. ICT sektors, manuprāt, tikai tiek pārāk maz pieminēts. Varbūt jūs vēl varat uh, šo to papildināt. Nu, redzēsim, vai jūs to darīsiet vai nē, bet kopumā gribu teikt, ka šis ziņojums principā ir ļoti labs un es atbalstu jūs uh, izstrādāto dokumentu. Paldies! Rionkungs. Paldies, priekšsēdētāja kundze. Es labprāt Atbalstīšu iepriekšējo runātāju arī es uzskatu, ka šis, eh, dok, šis eh, priekšlikums ir ļoti labs. Šeit ir pateikts, ka ir jāiesaista visas organizācijas standartizācijas procesā. Es uzskatu, ka tas ir labi. Man ir eh, vairāki jautājumi, un es vēlētos arī izteikt grozījums no 6 līdz 8. Runa ir par eh, pakalpojumu sektoru, un ziņotājs uzskata, ka arī šeit būtu jātīst standarti. Principā es neesmu pret, tomēr es uzskatu, ka Mums ir nepieciešami piemēri, kāpēc šajā sektorā tas būtu tiešām tik svarīgi. Devītajā punktā referents saka, ka standartizāciju nevajadzētu veikt tikai iekšējā tirgu, bet arī citās jomās. Principā arī pret to man nav nekāda iebilduma, bet vai šeit būtu kādi piemēri par citām jomām, par kurām konkrēti referents šeit domā? Uh, Tālāk 16, jā, šeit šis un tas trūkst, jo šeit tiek pateikts, ka nepiet, vairāk jāiesaista uh, MVU un tik runāts par simboliskām uh, uh vēlēšanas tiesībām. Nu, te es īstu un šo domu nevaru atbalstīt. Ja nu mēs iesaistam uh, šo, šis, šos pārstāvus, tad viņiem jādod arī balsošanas tiesības. Tad man būtu vēl kāda doma. Parlaments sekretariāts arī ir sastādījis ziņojumu par standartizāciju. Tas ir, tas ir uh, atspoguļots 24. punktā. Sekretariāts saka, ka varbūt mums būtu jāveic tādi kā pilota uh, pētījumi, projekti varbūt mums ir jānorāda zinām standarti konkrētās jomās. Un tieši šeit ir atsauce uz MVU. Varbūt referenta kungs varētu izteikt savu viedokli par šo jautājumu. Tālāk 29. Te ir aicinājums eh, ka Eiropas standartiem būtu jāpiešķir globāla nozīme. Protams, tas ir labi, tas ir labi mūsu konkurētspējai, bet ko tas nozīmēs attīstības valstīm? Padomāsim par Ķīnu, par Brazīliju. Jā, šīs valsts ir stabilākas, bet kā būs uh, mazajām attīstības valstīm? Paldies! Došu vārdu Kreutzmann kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs ar vienu piemirstam, ka standartus patiesi standarti nāk no uh, nācijām. U, ir svarīgi, ka dalība valsts pieturās pie šiem standart, standartiem. Pirmais jautājums, kas jānoregulē pašai ekonomikai, jo ekonomika ir ieinteresēta šeit. Un tas ir saistīts ar iekšēju tirgu, ka Eiropai ir jābūt ieinteresētai, lai tai būtu standarti kas atļauj uzņēmumiem efektīvāk strādāt. Un tagad mēs cenšamies piemēram, nacionālās nor, nor, standartizācijas organizācijās strādājam. Tas ir svarīgi, bet uh, ir bet tam mēs cenšamies to visu noregulēt Eiropas līmenī, bet varbūt tas nav pareizi ceļš. Varbūt mums vajadzētu eh, nevis eh, vienmēr Eiropā, Eiropas līmenī labot to, kas netika pareizi izdarīts nacionālā līmenī. Varbūt tas nebūtu īsti pareizi šādi rīkoties, un tāpēc man būtu pāris grozījumi. Un signāliem nebūtu jānāk tikai no, savie, no eh, sabiedrības uzņēmumiem, bet arī pašai Ekonomikai būtu jābūt interesētai attīstīt standartus un tos uzlabot, jo tas radīs pievienoto vērtību un uzlabojumu iekšējā tirgu. Turklāt mums jāuzdod sev jautājumu, vai mēs, vai dalībvalsts vai dalībvalstīm nevajadzētu būt interesētām godīgā uh, konkurence tirzniecībā. Un uh, šeit padomāt īpaši par īzo un uh, par bezpartīskumu. Tas viss lietas, par, tie ir aspekti, par, kurām, par kuriem vēl vajadzētu padomāt šeit. Paldies! Paldies! Gribētu dot vārdu ēnu referentam. Īpaši gribu pateikties um, par paveikto darbu, par sastādīto priekšlikumu. Šis ir ļoti labs dokuments. Tas uh, cenšas iekļaut visu, kas svarīgs. Un tas mums sniedz labu ori orientāciju Eiropas komisijas darbā. Un es ceru, ka noslēdzošais dokuments būs uh, pareizajā laikā gatavs. Mums tas jāredz arī kā strateģisks dokuments, jo priekšlikumi, priekšlikumiem būtu jākļūst ar vien konkrētākiem. Un tos vajadzētu atbilstoši šeit varēt iekļaut, kas attiecas uz um, uh, pārvaldības aspektiem. Ja mēs sakām, ka standartizācijas procesa vadlīnijas e, balstās uz konkrētiem principiem, kurus nedrīkst mainīt, ir pastāv šīs nacionālās delegācijas, tad par to arī tik teikts, un šeit es domāju, ka tas viss šeit ir jāsaglabā, arī lai saglabātu šo sistēmas brīvprātīgo raksturu. E, šī problēma ir zināmā mērā tehniska rakstura, un uh, jādod iespēja arī patērētājiem izteikt savu viedokli. Varbūt mums jāsaglabā konsultācija iespēja ar atsevišķām apvienībām. Katrā ziņā ir divi jautājumi, par kuriem mums jāpadomā. Vispirms, kā mēs šādā sistēmā varētu, kāda mums būtu atbilstoša atbilstoša uh, publisko interešu pārstāvniecība, pārstāvība. Un uh, kā būtu pārstāvēt šīs uh, sabiedrības iesaistītās puses. Un otrā lieta ir mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvība. Es domāju, ka šī varbūt ir tā sarežģītākā problēma, kas mums jāatrisina standartizācijā. Uh, Šie ir dažādi aspekti, manuprāt, ar tiem ir jāstrādā arī dažādos veidos. No vienas puses mums jāpadomā par šiem MVU, bet no otras puses mums jāpadomā par pašiem patērētājiem. MVU, šeit mēs visi zinām, ka tie ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Viņi, viņu loma ir ļoti svarīga iekšējā tirgu un pašreizējā brīdī viņiem ir problēmas. Esmu runājis ar daudziem pārstāvjiem un varu secināt, ka pat tiešām pastāv uh, problēma ar vienotu un atbilstošu šo uzņēmumu pārstāvību. Varbūt šos šis. Uh, mums vajag labāk aizsargāt arī uh, sabiedrības intereses lai šie Eiropas standarti varētu kļūt tādi reprezentatīvāki. Nezinu, vai mums vajadzētu dot šīm organizācijām balsošanas tiesības, jo es domāju, ka šeit jums vajadzētu vispirms, šeit mums vajadzētu vispirms rīkoties, konsultēties. Domāju, ka šīs, šos standarts vajadzētu radīt vispirms pašos uzņēmumos un Protams, mēs labāk, vairāk gribam iesaistīt šos MVU, un es jau teicu, ka ir šī problēma ar pārstāvību. Es teicu, ka MVU tiek dažādi pārstāvēti, bet, bet ir arī tādi MVU, kuri kuriem ir dažādas prasības šajā sektorā, ir arī dažādi geogrāfiskais novietojums. Uh, Un katrā ziņā mēs negribam, lai šī pārstāvība būtu pēc lieluma, bet, bet ņemot vērā gan eh, sektorālos aspektus, gan arī geogrāfisko novietojumu. Pie MVU ir svarīgi, ka visi šie, visi šīs prasības nepieciešamības tiek ņemtas vērā, un tāpēc mums um, jārīkojas uzmanīgi. Eiropas komisija pievērš arī jautājumam par uh, ietekmes izvērtējumu, un šodien mēs vēl nevaram atrast uh, uh galējo risinājumu MVU pārstāvībai. Un mēs gribam aicināt Eiropas komisiju pēc šīm analīzēm ierosināt struktūru un mainīt standartsāciju tā, lai mums visur būtu līdzsvarota pārstāvība. Vienlaicīgi mums būtu Eh, jābūt informācijai par to, kā atrast Eiropas finansējumu. MVU mums ir ļoti svarīgi, eh, tas tiem ir ļoti svarīgi, bet arī šie, eh, šīs publiskās iesaistītās puses ir ļoti svarīgas. Ir noteikti vēl daudz citu svarīgu aspektu, šeit var piekrist referentam, arī agrāk mēs par to esam runājuši. Man šķiet, ka būtu labāk uzsvērt atsevišķus punktus. Uh, kuri, manuprāt, vēl ir mazliet kritiski. Un tagad gribētu runāt ar jums atkal kā priekšsēdētāji un dot vārdu citiem trīs deputātiem, kuri ir pieteikušies. Stailers kundz, lūdzu. Ceru, ka izrunāju jūsu vārdu pareizi. Paldies referentam un ēnu referentiem. Šis ir būtisks jautājums un prieks, ka mēs to apskatām. Uh, Es domāju, ka pirmā lieta, kas nāk no referenta, bija interesanta e, ziņojumā, ir runāts par to, kā strādā nacionāla standartizācijas iestādes. Es domāju, ka mēs varam uh, vienkārši palīdzēt šiem or organizācijām apmainīties ar informāciju. Viņiem va mēs varam praktiski palīdzēt. Un uh, jautājums par apmācību arī, protams, tā ir nepieciešama. Par interešu grupām es domāju, ka to arī var atbalstīt. Un eh, Kumijas kundze teica eh, par to, ka mēs domājam par NV nevalstiskajām organizācijām, eh, kā arī par maziem vidējumiem uzņēmumiem mums ir jācenšas risināt viņu problēmas, jo mums ir jāuzklausa visas iesaistītās puses, jāskatās, kuras no šīm pusēm ir svarīgākas. Ziņojumā ir minot, minēts sabiedriskās iestādes, varbūt, ka e, vēl tur var kaut ko pieminēt, jo te ir runa par par to, kādas iestādes ir iestā, iesaistītas un kāpēc tas ir sarežģīti. Piemēram, eh, Skotijā tagad eh, daudzājiem, daudziem dienestiem tiek samazināti budžeti un prioritātes, eh, citas prioritātes ir svarīgākas, nevis standartizācija par, piemēram, par to, kā šīs te normas attiest, attiecas uz būvniecību. Eh, es domāju, ka varbūt nacionālās standartizācijas iestādes varētu vairāk sadarboties ar vietējām iestādēm. Tātad ir praktiski veidi, kādos mēs varam palīdzēt. Un visbeidzot, inovācija komisija nāks klajā ar inovācijas priekšlikumiem standartizācijā. Eh, ir saistība ar inovācijām, mums jāpatur šī te saikne ja kaut kas notiek, ja, ka, ka komisija arī notiek šis pats process. Komisija varbūt var pastāstīt par to, kā standardizācija ir saistīta ar inovāciju politiku. Paldies! Grazie mille a lei, passerei ora la parola. Paldies! Lūdzu! Um. Priekšsēdētē Kožešnika kungs, esmu diezgan apmulsis par jūsu ziņojumu un arī mazliet noraizējies. Es gribētu atgādināt, ka standartizācija pirmkām, pirmkārt ir e, ierodas ekonomiskā karā Eiropas labā. Un, ja jūs to nesaprotat, tad jūs nesaprotat pašu, gal, pašu galveno, kā, tas, kā mēs varam aizstā, aizstāvēt ar standartizāciju Eiropas ekonomiku. E, par balsojot par ISO starptautiskā līmenī, mēs darām labu Eiropā. Kā jūs pats teicāt, ASV ir viena balsts, Ķīnai viena balsts, bet mums ir 27. Citiem vārdiem sakot, šī sistēma, kas vēsturiski ir bijusi par labu Eiropas Savienībai, mēs to nedrīkstam aizmirst. Kad sistēma nav ideāla, mēs varam to uzlabot, bet tā kā tā nav ideāla, tā tomēr eh, ir labvēlīga Eiropas Savienībai, un ja sistēma tiek mainīta, tad mūsu partneri iespējams un varbūt starptautiskie oponenti var censties atrast pamatu jauniem noteikumiem. Uh, Tāpēc būsim ļoti uzmanīgi, kad mēs uh, strādājam pie standartizācijas noteikumiem. Kožošniku, tāpēc es arī mazliet esmu apmūsts par jūsu priekšlikumiem un es paskaidrošu. Es priecājos, ka jūs runājat par šiem te pasākumiem. Pirmajā punktā, piemēram, par to, ka mums nevajag nekādas radikālas pārmaiņas, kas grautu sistēmu. Tam es piekrītu. Un vēl jūs sakāt, ka nacionālie pārstāvi katrā dalībvalstī, tām ir 27 valstis, 13. punktā jūs sakat, un ka tā ir tas svarīgs komponents visā standartizācijas sistēmā. Arī tam es piekrītu. Tātad jūs e, pareizi atbalstāt šos pasākums un jūs izsakāt ziņojumā priekšlikumus, kas paradoxālā kārtā vājina šos te pamata pri, e, principus piemēri kad jūs sakāt, ka vajadzīgs balsījums sociāliem, eh, sta, sociālajiem pusēm standartizācijas iestādēs konkrēti, kad oficiāli tiek pieņemti standarti, tad tur ļoti skaidrs ir, manuprāt, ka tas uh, grauj to principu, ko jūs aizstāvāt, ka jūs negribat nekādas radikālas pārmaiņas sistēmā. Tātad jūs cenšaties Eiropas līmenī ievies demokrātiju un dalību, lai sabiedrība piedalītos, bet patiesībā jūs eh, vainot sistēmu. Un otrs piemērs. Jūs sakāt, ka nacionālie pārstāvi ir galvenais komponents Eiropas standartizācijas sistēmā, un es to atbalstu, bet tāpat laikā jūs sakāt, ka eh, sabiedrības iesaistītajiem vajadzētu balsi balsošanas tiesības vai pat tādu kā simbolisku teikšanu šajās organizācijās. Kaut gan ISO tas ir eh, definēts. Nu, man liekas, ka jūs graujat nacionālu organizāciju svarīgumu. Jums taisnība, mums jā, jāiesaita sa sabiedrība, bet eh, ja mēs to darām Eiropas sistēmā, tad mēs grausim šo sistēmu. Es nedomāju, ka uh, labumi, ko mēs gūsim no tā, būs lielāki nekā tas, ka mēs neiekļausim šos spēlētājus nacionālās sistēmās. Nacionālā līmenī šie spēlētāji varētu būt pārstāvēt ar nacionālām organizācijām, bet mēs turētos pie pamatstruktūras, kas eh, dod mums to spēku Eiropā šodien. Eiropa nav spēcīga visās jomās industriālās vai komerciālās organizācijās, lai atdotu vaļā vienu no mūsu priekšrocībām, un es iesniegšu grosī, grozījums par šo, lai atbalstītu referentu par pamata principiem, bet iespējams es eh, gribēšu palabot dažas no normām, kas, manuprāt, vājinās pamata principus. Paldies! Thank you. Švabkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms vēlētos pateikties uh, referentam par šo atvērto dialogu, kurš bija iespējams visu procesu laikā. Domāju, ka tas bija labs priekšnoteikums, uh, lai strādātu pie šīs tēmas, iekšējā tirgus tēmas, kas ļoti svarīga. Gribētu pateikties uh, arī manai Eh, iepriekšējiem runātājiem, kurš izteica vairākus grozījumus. Gribētu noslēgt to, ka Žavo kungam, protams, ir taisnība, ka tas ir Eiropas Savienības spēks uzstāties 20, eh, kā 27 kopā. Bet domāju, ka šeit mums tomēr vajadzētu vēl padiskutēt, lai šo to precizētu. Un tomēr, balstoties uz Kozušņika kunga eh, paveiktā darba, mēs varam labi turpmāk darboties un varam mūsu darbu veikt konstruktīvi. Paldies, priekšsēdētājs Konza. Paldies. Šaldem Mūzes Konza. Paldies, priekšsēdētājs Konza. Daži komentāri. Šovākungs, eh, ko Šovākungs izteica, man pamudināja eh, izteikties. Es varu piekrist referentu kungam. Uh, šo sistēmu vajadzētu mazliet tā izkustāt no, no pierastajām sliedēm. Mums to vajadzētu darīt atbilstošā līmenī. Mums ir Eiropas, uh, uh, šī Eiropas likumdošana jaunā pieeja, un šī pieeja ir jau vairākus gadus. Eiropas līmenī mums vajadzētu tādus noteikumus, kas ir saistīti ar lielāku drošību, piemēram, restandardizācijas jomā. Un praksē to visu ir labi jādefinē. Tāpēc tas jautājums nav saistīts tikai ar ekonomiku, bet arī ar sabiedrību un politiku. Man šķiet, ka ir interesanti meklēt tādus risinājumus, kas ļauj mums e, iegūt labāku līdzsvaru. Atbalstu to, ka tiek e, saglabātas sabiedrības intereses, un tāpēc es domāju, ka šis ziņojums tiešām lielisks, jo šeit tiek ierosināti jauni risinājumi. Paldies! Paldies! Līdz ar to gribētu dot vārdu komisijai. Brinkmans kundze. Paldies! Priekšsādātājs kundze. Jā, šodien es eh, varu uzstāties komisijas vārdā, jo esmu Tajānī kunga direkcijā. Un tāpēc drīkst jums teikt, ka mēs tiešām esam ļoti priecīgi par šo ziņojumu. Uzskatām, ka tam ir laba kvalitāte. Turklāt pastāv lielo mērķu konverģence. Ja palūkamies arī uz jaunāko, uz jaunāko reformu un standartizāciju, katrā ziņā mēs labi varam saprast, kur mēs gribam nonākt. Protams, pastāv diferen, dažādas diferences, diskusija laikā tas arī labi redzams, bet mēs esam uz pareizā ceļa, lai sasniegtu mērķi. Mums ir jāapsver visi apstākļi Šeit tika pieminēts balsošanas tiesības pārstāvība. Tad Eiropas pārstāvība starptautiskajā standarizācijā un katrā ziņā mums nepieciešams izsvērt visus šos apstākļus, kad mē, pirms mēs izsakām savus priekšlikumus. Mums jau arī jāsaka, ka Mēs gaidām uz jūsu ziņojumu, uh, lai labāk veikt savu izvērtējumu. Vispirms mēs vēlamies arī zināt, kādā, kāda konkrēti ir parlamenta nostāja šajā Eiropas standartizācijas ietvarā. Tad mēs varēsim labāk izsvērt visas uh, iespējas, lai mēs labāk varētu nonākt pie mērķa jūs saņemsiet Eiropas standartizācijas sistēmas izvērtējumu, to jūs saņemsiet 2011. gadā. Un vispirms ir jāveic pamatīga analīze, gan no ekonomiskā viedokļa, gan palūkoties arī uz MVU, arī jāņem vērā attīstības valsts. De Junkungs arī minēja eh, dažādos aspektus, Un mēs varējām uzklausīt arī citādus viedokļus. Visu to mums ir jāņem vērā mūsu vērtējumā, lai mēs varētu jums iesniegt um, līdzsvarotu priekšlikumu, kas nāktu par labu Eiropas standartizācijai. Mēs paliksim kontaktā ar referentu un visiem uh, šīs komitejas locekļiem, kuri ir ieinteresēti un arī pēc tam, kad tiks eh, balsots par šo ziņojumu. Paldies! Paldies arī no mūsu puses. Jūs eh, varat paļauties, ka eh, centīsimies atbalstīt labu sadarbību. Šis jautājums ir diezgan sarežģīts un tehnisks, bet došu vārdu ziņotājiem, lai tas varētu sniegt apkopojumu. Paldies! Es domāju, ka šīs diskusijas skaidri parāda, ka ziņojums ir būtisks, standartizācijas jautājums ir būtisks. Es gribu sveikt Brikmanas kundzi. Es ceru, ka viņa turpmākā darbosies veiksmīgi nevien sadarbībā ar Eiropas parlamentu, bet arī ar citām organizācijām. Un es novēlu jums veiksmi darbā, daudz enerģijas. Jūsu kolēģiem novēlu jo es domāju, ka darbs būs ļoti intensīvs. Es atzīmēju komentārus, ko izteica kolēģi. Es centīšos tos visus aptvert. Es neesmu izbrīnījies, neesmu nobažījies. Daudz ko uzzināju. Domāju, ka mani kolēģi ir piedalījušies daudzās sanāksmēs. Es pats esmu ticies ar standartizācijas iestādēm daudzās valstīs - Lielbritānijā, Vācijā, Spānijā un Polijā. Esmu runājis arī ar mazām valstīm. Kad mēs skatām standartizāciju, tad es piekrītu kolēģim, ka mums ir jāizmanto visas priekšrocības, kādas ir esošajās sistēmās. Mums ir jādomā, kā mēs veidosim šo sistēmu turpmāk. Uh, Un es gribu atgriezties pie ziņojuma sākuma, pie pagājušā gada novembra. Toreiz mēs vienojāmies, ka mēs izvietosim vienu lielu Eiropas standartizācijas iestādi, un mēs paturētu privāto brīvprātīgo nacionālo procesu standartizācijas jomā. Mēs ievērotu visus principus, mēs iekļautu uh, sabiedriskās intereses visiem iesaistītajiem. Es domāju, ka mēs esam noslēguši šīs eh, debates. Mēs nerunājam par, tātad šīs diskusijas jau ir beigušās Eiropā. Es nezinu, vai mums ir laiks izteikt komentārus par atsevišķiem jautājumiem. Protams, esmu gatavs apspriest atsevišķus jautājumus, bet kolēģi jau teica par 6, 8 un 30 punktu. Paldies par jūsu komentāriem un es ceru uz turpmāku sadarbību. Liels paldies, Edvard! Paldies par to, ka mums bija iespēja apspriest šo jautājumu. Vēlreiz sveicu par ziņojumu. Kā mēs iepriekš runājām, grozījumi ir jāizsniedz rītdien līdz pusdienlaikam. Grozījumus skatīsim 30. septembrī un balsošana arī 30. septembrī un oktobra plenērā uh, Strasburā mēs to skatīsim. Nākamais darba kārtības jautājums ir reklāmas ietekmes patērētāju uzvedība. Un es došu vārdu uh, Žuvēna kungam kā referentam. Paldies, priekšsādātājs kundze. Tās ir pašiniciatīvas ziņojums par daži, e, par grozījumiem runājumiem. Ir 5. oktobrs termiņš un balsojums mūsu 25. 26. oktobrī un plenērā balsošana novembrī. Es gribētu ātri pastāstīt par šo ziņojumu. Gribu pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās šajā tehniskā jautājuma skatīšanā un konkrēti ēnu referentiem. Mums bija profesionāla pieredze jautājumā, uh, kas mūs visus interesē. Pateicos visiem, kas parlamentā ir strādājuši, kā arī komi komisijai pasakos, kā arī profesionālām organizācijām. Tātad jautājums ir par komerciālu negodīgu praksi reklāmas jomā, tā ko e, definē direktīva un par jaunām praksēm tehnu, eh, reklāmas jomā. Nevis eh, biznes to biznes jautājumos, bet citos. Pastāv risks, ka mēs varam ie, ieslīgt filozofiskās pārdomās, un es centos izvairīties no, šīm, eh, no šī vilinājuma, un man liekas, ka es nāku klajā ar praktiskiem priekšlikumiem. Reklāma nav nekāds vēlns, Reizēm politiķi to ilustrē kā vēlnu, bet tas ir instruments iekšējam tirgum, kurš stimulē konkurenci un radošumu, palīdz patērētājiem izdarīt izvēli, var arī samazināt cenas īsumā. Tas ir eh, virzošais spēks ekonomikā. Un reklāma Eh, par negodīgu reklāmu runājam, eh, ir cilvēki, kas ir vairāk ietekmējami un tā tālāk. Ir šeit daudz tēmu, kuras varētu skārt. Eh, ref ziņojums runā par šo te nek, negodīgu reklāmu. Pirmais punkts ir par likumdošanu, kas jau pastāv, par to, ka ir problēmas ieviest direktīvu par negodīgu praksi. Jūs atradīsiet arī skaidrojumu skaidrojušā memorandā šiem dažiem punktiem. Es domāju, ka mums ir svarīgi atrast veidu, kā mm, stiprināt sadarbību, lai cīnītos pret negodīgu pro, praksi reklāmas jomā, arī konkrēti par negodīgu reklāmu internetā. Mēs attīstam visu laiku jaunas tehnoloģijas Un vēl pirmajā punktā jūs redzēsiet vairākas tēmas eh, - pašregulācija, kas labi darbojas globāli, lai gan dažās valstīs vēl to vajadzētu uzlabot. Un es vēl gribētu eh, pastāstīt par attiecībām starp pašregulāciju un sekām. Un pastāv no, jomas, kuras netiek pašregulētas. Otra daļa ir um, diezgan svarīga, kur mēs vairāk runājam par jauno tehnoloģiju izmantošanu. Tas ir tas uh, jaunākais e, elements šajā ziņojumā. Uh, un es dodu dažus uh, padomus un uzņēmu arī padomus no ēnu referentiem. Uh, konkrēti mēs te uh, runājam par uh, dažādiem reklāmas veidiem, kontekstuāliem, kontekstuāla, persono, per, personalizēta reklēma, teiksim, ka tiek noskaidrots jūsu vecums, jūsu dzimums. Uh, Un reizēm, kad tiek veikts pētījums par to, kas jūs interesē, tā ir tāda mērķiecīga reklāma. Kā arī var pētīt uh, internetu lietotāju uzvedību. Tātad uh, reklāmas personalizācija ir viena no problēmām. Tā ir pats laikā jāatrod veids, politisks, likumdošanas līdzeklis lai mēs nepieļautu pārāk uzbāzīgu reklāmu. Tāpēc ir vairāki piedāvāti tehniski risinājumi, kas šie tātad ierobežojumi, ko varētu izmantot. Un es gribēju tādu plašāku sarakstu ar piemēram lai mēs aizstā, aizsargātu cilvēku privātu, privātumu tiesības, piemēram, pārlikumu, reklāmu, ko jūs saņemat ēpastā, mums vajadzētu būt iespējai atteikties no šādas reklāmas saņemšanas. Ne jau vienmēr, reizēm tas vienkārši tiek pār, pārkopēts visu laiku, jo sabiedrībā notiek šādas te sarunas par to, ka ir jāizliedz eh, kādam citam lasīt jūsu e-pastus. Mēs kādam rakstam, un es, piemēram, saku, ka man šausmīgi garšo pica, un es to ierakstu e-pastā, un tad eh, reklām devējs vēršas pie manis, un tad mēs eh, varbūt nojaušam, ka šāda te sistēma pastāv. Uh, Tāds, eh, tāds anegdotisks gadījums ar pici, protams, bet parlaments pie tā var strādāt. Arī parlaments pie šīm tiem privātuma tiesībām, jo tas var eh, skārt jebkuru cilvēku visu laiku. Piemēram, jautājums par kādas, eh, kādas zīmo, zīmolu pārdošanu vai. Mm, atslēgvārdiem. Teiksim, ja es meklēju kaut kādus lielus firmas uh, vārdu, liels firmas vārdu, tad es varbūt, ka man piedāvā, teiksim, pieņemsim, es meklēju Ford, Citroen vai Cartier, es, uh, un tad uh, tie reklāmdevēji var redzēt, kuru es izvēlos. Un e, viņi, viņi grib, reklāma devēta, devēja no šiem firmām gribēs aizstāvēt savu, aizsargāt savu zīmolu pret uh, viltojumiem. Tātad tālāk vēl ir uh, problēma ar slēpto reklāmu, kas var radīt problēmas, kas jo īpaši parādās uh, sociālos tīklos, Facebookā piemēram. Uh, kur vienkārši parādās viena uh, podziņa, un, un kur rakstīts es tevi, es mīlu vai man patīk. Uh, tāda reklāma tiek izmantot ļoti plaši. Trešā daļa ir uh, runa par eh, tra, vairāk ietekmējumiem cilvēkiem ar, reklām, ar reklāmas palīdzību, ko visvieglāk var ietekmēt. Mm Un iespējams nevienmēr šie cilvēki apzinās, ka viņi e, tiek pakļauti tādai mērķtiecīgai reklāmai. Iespējams, ka to vajadzētu aizliegt e, attiecībā pret bērniem un tā tālāk. Un ceturtais, laikam visgrūtākais, ir e, izglītības jautājums, lai cilvēki būtu informēti par reklāmu, lai viņi saprastu, ka viņi nodod savus personas datus kādam, piemēram, reklāma, mm, e, lai cilvēki saprastu, ko, piemēram, nozīmē reklāma, kas ietekmē uzvedību. Un ziņojumā e, ir vēl daži citi priekšlikumi no manas puses. Kolēģi, es gribētu pabeigt ātri šo te e, kopsavilkumu. Es Es esmu jūsu rīcībā, es labprāt sagaidu jūsu kritiku, un es ceru, ka jūs arī daudzi man atsauksieties. Nākamnedēļ Strasbūrā kopā ar ēnu referentiem gribu sarī, e, sarīkot sanāksmi, darba sanāksmi, e, lai mēs varam turpināt darbu pie šī jautājuma. Tas arī viss. Grācie, grācie mīļie. Pasa... Liels paldies! Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Panzērī kungs lūdzu vispirms. Liels paldies priekšsēdētāji. Manuprāt, referentam ir izdevies lieliski apkopot uh, problēmas, par kurām tiek diskutēts divos pētījumos, kas tika iesniegt pēdējā komitejas sanāksmē. Manuprāt, es varu pozitīvā veidā teikt, ka tika ņemts vērā daudz lietas, kas izskanēja šajā sanāksmē. Izskanēja vairāki arī komentāri, ko referents tagad ir ņēmis vērā, bet vēl aizvien ir nepieciešams pieminēt eh, dažas lietas, un to varētu darīt apsvērumu punktos. Šajā dokumentā ir vesels punkts par to, kur tiek runāts par problēmām internetā. Uh, Manuprāt, uz to vajadzētu atsaukties arī apsvērumā. apsvērumos, tātad, kas attiecas uz reklāmām um, internetā. Šeit runājam ne tikai par slēgtajām reklāmām, bet mums noteikti ir jāaizsargā patērētāji īpaši saistībā ar um, pārobežu transakcijām. Un tekstā ir iekļaut arī atsauce uz mazaizsargātiem, uh, mazaizsargātām personām, tātad vecums, um, un citi aspekti, un es domāju, ka šeit vajadzētu iekļaut arī socioekonomiskos apstākļus, jo bieži vien patērētājus reklāma var dažādi ietekmēt tieši balstoties socioekonomisko situāciju. Un treškārt, manuprāt, vajadzētu iekļaut tekstā arī punktu, kurā tiek skatīts uh, konkrētu produktu aspekti, kā piemēram alkohola, uh, tabakas un medikamentu reklāmas internetā, kurām vajadzētu ad hoc regulējumu arī. Un vēl divas lietas, ko gribētu pieminēt. Pirmās ir bažas, kas saistīts ar pašregulējumu. Šajā ziņojumā tiek runāts par pašregulējumu sektorā, jo īpaši uzsverot, ka tas papildina pašreizējos tātad spēkā esošo likumdošanu, bet to neaizvieto. Es domāju, šeit mums vajadzētu būt uzmanīgiem, jo, ja mēs runājam par patērētāju uh, pamatiesībām uz privātumu, tad šī pieeja, ko varētu apmainīt, ko varētu nosaukt par soft law, tas nav pietiekami tādēļ. Tā vietā, lai mēs teiktu, ka patērētāju vajadzētu informēt par to, ka tiek izmantoti viņu dati, labāk būtu, ja būtu konkrēta atsauce uz nepieciešamību, ka nepieciešams regulēt personas datu uh, um, apkopošana un izmantošana internetā. Un vēl kāds svarīgs jautājums ir saistīts ar tātad um, šiem automātiskajām aizsardzības sistēmām, privacy by design, jo ir uh, sistēmas, kurām vajadzētu aizsargāt patērētāju, un tur ir izvēles iespējas, ko izdara patērētājs. Šī, šīs izvēles tiek piemērots jaunajiem mārketinga modeļiem, kas tiek izmantot tiešsaistē. Tad es domāju, ka šeit vajadzētu iekļaut uh, atsauci veicināt privacy by design, tātad kā pamatu tādu standartu, jo tādējādi šis ziņojums būtu daudz spēcīgāks. Nu, tāda ir mani priekšlikuma attiecībā uz tekstu. Protams, ka Strasburā vēlreiz diskutēsim par šiem jautājumiem. Uh, bet es patiešām ceru, ka mums izdosies panākt vienošanos par ļo, šo ļoti svarīgo ziņojumu. Paldies! Paldies, Rošvarda kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, Žvāna kungs, kunga atzinums ir ļoti interesants, tur ir iekļauti visi mūsu priekšlikumi, kas izskanēja vairākos fórumos, un gribētu jo īpaši teikt, ka es kā ēnu referents esmu iepriecināts, ka manas rekomendācijas ir palīdzējušas un tādējādi ziņojums ir papildināts un uzlabots. Šajā komitejā mēs bieži vien sakām, ka pastāv um, tāda nestabila situācija attiecībā uz iekšējo tirgu, un tas pats attiecas arī uz uh, reklāmu. Lai arī tā ekonomikai palīdz, tomēr jāsaka, ka vajadzētu būt arī piesardzīgiem. Reklāma ir ļoti plaši pārstāvēta, un es domāju, ka visi no mums pamanīs, ka mūsdienās reklāma tiek izmantota aizvien vairāk, un tādēļ jāsaka, ka šīs atzinums, ko sastādījis Filips Žuvan, ļoti veiksmīgi apkopo situāciju un iekļauj arī priekšlikumus. Man ir viens, viena lieta sakām, protams, reklāma ir ļoti būtiska ekonomikai, bet reklāmai ir jābūt godīgai un tā nedrīkst uh, ekonomiskā ziņā būt izkropļota, ir jābūt vienlīdzīgiem spēles noteikumiem. Bet vienmēr ir lietas, ko var nomaskēt un pasniegt kā citas. Tātad ir, liet, ir reizēm reklāma, kas ir slēptā reklāma, ka tā netiek norādīts, ka tā ir reklāma. Protams, šīs diskusijas mēs turpināsim, bet gribētu uzsvērt trīs lietas. Pirmā lieta pieminēja arī pansērīkungs, un tās ir saistīts ar pašregulējumu. Es ticu pašregulējumam, un es, jo īpaši es tam ticu reklāmas jomā, jo tā ir joma, kas patiešām ir izturējusi arī laika pār, pārbaudi. Uh, Un pašregulējums nenozīmē pašu likumdošanu, tātad, ka tas būtu vienlīdzīgi. Nē, vienmēr ir arī tomēr tiesība akti, kas pieļauj pašregulējumu un, kon, un organizē situāciju. Tātad arī tie, kas sastrādājas ar citām pusēm, kā piemēram asociācijām un tā tālāk, visām pusēm ir um, jāvienojas par to, kā risināt problēmas, kas varētu rasties. Uh, Un, lai varētu veiksmīgi izveidot šādu ietvaru, tā kā pašregulējums, protams, nenotiek ārpus likumdošanas normām, šeit ir vēl kāds jautājums, ko vajadzētu labāk varbūt risināt, tātad atšķirības starp pašregulējumu un pašu noteikti likumdošanu, self-legislation. Uh, Manuprāt, ir ļoti svarīgi norādīt, ka mums nepieciešams līdzregulējums, kad nepietiek tikai ar likumdošanu vai pašregulējumu. Varbūt arī attiecībā uz to mums vajadzētu kādas vadlīnijas, un tad mēs varētu noteikt, kad mums nepieciešams izmantot pašregulējumu un kad līdzregulējumu. Līdzregulējumu var izmantot tādos gadījumos, kad valsts iestādes sadarbojas ar uh, iesaistītajām pusēm, lai varētu tātad organizēt situāciju. Bet pašregulējums ir tad, kad um, tikai tātad iesaistītie nozars pārstāvi paši nosaka šo ietvaru. Kad tiek teikts, ka pašregulējums nepieļauj sankcijas, nu no tas gan ir kļūdains apgalvojums. Ir arī tādi pašregulējuma veidi, kad sankcijas ir visai skaidri noteiktas. Šeit, piemēram, varam runāt par slēpto reklāmu. Manuprāt, slēptās reklāmas gadījumā tā ir lieta, kas būtu uzreiz jārisina, un par to ir nepieciešams skaidri to arī teikt. Varētu rasties, ka ir tādi, varētu rasties tādi gadījumi, kad uzņēmumiem ir um, jāmaksā sankcijas par to, ka tiek nosūtīta informācija uh, uz tādām tīmekļa vietnēm, kas centrējas uz patērētāju, un bieži vien šī informācija, kas ir patērētā informācija, tiek pārdota kā vispārēja informācija, un tāds gadījums nedrīkst pieļaut. Ir nepieciešams apmaksāt personālu, personālu tātad, kas it kā spēlētu patērētāju lomu. Nu, palūkosimies konkrētu piemēru. Jūs tātad izmantojat savu personālu, lai viņi izteiktu savu viedokli par patēriņa precēm, un, tās, un tātad tiek paziņots, ka šis viedoklis uh, tiek pasniegts kā objektīvs viedoklis, bet tā nebūtu nav. Reizēm tomēr, diemžēl, tas tiek darīts, un tas uh, ir negodīga attiecībā uz citiem produktiem un citiem uzņēmumiem. Varētu jau šķist, ka tā nav problēma vai tas nerada risku, jo situācija tiek pasniegta tā, it kā tas tiktu veikts balstoties uz patērētāju viedokli, bet šī informācija ir pilnībā neobjektīva. Un nobeigumā par uzvedību. Tā ir ļoti svarīga problēma. Un tā ir lielā mērā saistīta ar reklāmu, bet šeit mēs nerunājam par vēstījumu, mēs runājam konkrēti par uh, individu personu datiem. Un tad rodas jautājums, kā mēs šos datus apkopojam. Noteikti tādējādi tiek pārkāpts uh, tiesības uz privātumu. Ja mums, piemēram, ir aptauja, kurā tiek aizpildīti tukšie lauciņi, tad ir ļoti svarīgi saprast, ka arī izkārtojums šajās veidlapās ir ļoti svarīgs saistībā ar informāciju un saturu. Un vēl kāda lieta, kas tika minēta pirms tam, lai kā nu nebūtu, visai reklāmai ir jābūt, jābūt jātiek pasniegtai, ka tā ir reklāma. Ja mēs mēģinam ietekmēt cilvēku uh, rīcība, tad ir jāpasaka, jā, šī ir reklāma. Un, ja tiek paziņots, ka tā ir reklāma, tādā gadījumā mēs nekādā veidā reklāmu pašu par sevi neapdraudam. Cilvēki zina, ka tā ir reklāma, viņi redz cenu un viņi redz, ka šis produkts konkrētais tiek reklamēts. Un tādējādi patērētāji saņem informāciju. Tādējādi mēs varam aizsargāt arī neaizsargātās patērētāju grupas. Tādējādi patērētāji būs tikai ieguvēji. Kamēr vien mēs zinām, ka tā informācija, ko redzam, tā ir reklāma, tad mēs, protams, arī spējam to arī atbilstoši vērtēt. Un es domāju, ka tā, tādējādi mēs ar dažu grozījumu palīdzību šo atzinumu varētu krietni uzlabot. Jāsaka, es jo īpaši vēlētos šeit pieminēt izglītības lomu, to pieminējāt arī jūs. Es ne, manuprāt, izglītība ir ļoti sarežģīts jautājums šajā kontekstā, taču mums jābūt pārliecinātiem, ka varam panākt um, vienprātību par to, ka skolās ir jāinformē bērni par reklāmu un jo vairāk cilvēku sapratīs reklāmu, reklāmas jomu, jo labāk patērētāji spēs iegādāties tāds produkts, kas viņiem ir nepieciešams. Paldies! Paldies! Es aizstāju šodien Turunenes kundzi. Es jau gada sākumā biju piedalījušies debatēs un redzu, ka šajā ziņāmā tiešām ir atspoguļots tas, par ko mēs runājām. Mēs redzu arī šos pētījumus, kas te ir atspoguļoti. Un es uh, redzu šo uh, analīzi, uzskatu, ka, tas ir ļoti, ka tā ir ļoti laba. Uzskatu, ka ir labs priekšlikums. Uh, Eh, iesaistīt šeit, eh, sasaistīt šeit reklāmu ar iekšējo tirgu un arī kampaņas, kuras jūs eh, vēlties ierosināt, atbalstu to visu. Jūs patiesībā pieminat visus svarīgos praktiskos jautājumus, arī principus, bet man būtu, es atklāju vienu nelienu pretrunu, un Un Turnants kundze teica, ka arī viņai būtu šeit grūtības. No vienas puses, pirmajā punktā Jūs runājat par šo negodīgo uh, konkurenci un tā tālāk, bet desmitajā punktā jūs uh, uzskatāt, ka internetu nevajag iekļaut šajā direktīvā, un tad gribu atgriezties, ka šī direktīva, protams, šī direktīva ir viena problēma. Tā centās sasniegt pilnīgu harmonizāciju, un tāpēc dalība valstis uh, Eh, dalībvalstīm šeit zināmas grūtības, un tas var novest pie problēmas tad, ja rodas jauna attīstība, tad dalībvalsts var vienmēr norādīt to, ka, da, ka Eiropas Savienībai jādod pirmā reakcija, un tas var palēlināt visu procesu. Tātad man šķiet, ka šeit ir neliela pretruna, un mēs uzskatām, ka vajadzētu pastiprināt vēl šo atsauci uz negodīgu konkurenci. Paldies! Paldies, Jokungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es labprāt atbalstu visas pozitīvās reakcijas uz šo ziņojumu. Te gandrīz nav neviena teikuma, kam es nevarētu piekrist. Tieši otrādi ir ļoti daudz labu elementu. Tomēr ir viens ierobežojums. Referents apgalvo, ka viņš vēlētos, uh, lai nevēlētos pieminēt uh, rekla, reklāmas sociālpsiholoģisko pusi. Tas man žēl, jo pēdējos gados mēs esam piedzīvojuši dažādu veidu attīstību. Internets ir viena lieta, bet es domāju, ja kaut Kaut kur ir kaut kas jāgaida. Agrāk tas notika uh, vienā mierā, bet tagad visur ir redzami ekrāni un mums ir tehniskie līdzekļi, kuri palīdz uh, uzrunāt cilvēka zemapziņu. Manuprāt, šīs attīstības uh, varbūt būtu labi, ja komisija izpētītu šādu veidu attīstību un vajadzētu uzdot jautājumu, vai reklāma mūsdienās ir daudz masīvāka nekā agrāk, daudz intensīvāka, un kāda ir eh, sociālā ietekme. Ja kādam nav iespējams izdot naudas naudas, tad tas ir, tad tas viņu eh, var nomākt, redzot šo visu reklāmu. Šis aspekts ziņojumā nav ietverts, un gribētu izteikt arī konkrētu priekšlikumu. Dārgā komisija, vai jūs nevarat veikt kādu pētījumu? Un arī šis neaizsargātās grupas. Īpaši domāju par bērniem. Jā, ziņojums iet pareizajā virsienā, bet mums nevajadzētu aprobežoties tikai ar internetu. Reklāma ir arī skolām. Arī bērnu televīzijas kanālos sastopam reklāmu. Nīderlandē mēs varam piedzīvot, ka um, ir tiek jau mēģināts to mazliet um, tā kā samazināt. Bērni tiek, pie, tā piemēram, tāda veida reklāma, kur bērni tiek lūgt, lai viņi prasa no vecākiem īpaši dārgas rotaļlietas. Tad uh, man vēl daži komentāri, da, daži jau tik ieteikti, izteikti. Pirmajā punktā tiek pieminēta direktīva, kur no vienas puses ir teikts, ka tā ir uh, Nu, ka tas ir pietiekams tiesiskais pamats, bet no otras puses ir teikts, ka visas sekas vēl nav pāredzams. Jā, zināmā mērā te varētu būt pretruna komisija, vai jūs arī šeit nevarētu izdarīt izvērtējumu. Un vēl, kāds, nav, nav kā, vēl kāda neliela lieta. Bet tomēr pieminēšanas vērta. Pie A sākumā ir teikts, ka Tad man ir jautājums par šo A sadaļu. Vai tas tiešām tā ir? Vai tiešām lielos uzņēmumos, vai tiešām lieliem uzņēmumiem ir, ies, ir vienkāršāk, vai viņiem ir vienkāršāk veikt reklāmu un mazāki uzņēmumi savukārt, mazākiem uzņēmumiem ir grūti pretoties šīm intensīvajām lielo uzņēmumu reklāmām? Paldies, Šāba kungs, paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribētu pateikties uh, referentam par lielisku paveikto darbu. Reklāmas ietekmes patērēta uzvedību reti ir izstrādāta tik visaptveroši no Eiropas perspektīvas. Domāju, ka līdz ar šo uh, dokumentu mēs esam pavirsījušies liels solis priekš, tāpēc liels paldies autoram. Otra lieta, es par šīm pretrunām un par uh, izvērtējumiem, kas uh, palīdzēja veikt šo darbu, vai tiešām tās atspogļo visas problēmas? Un šīs problēmas starp B2B vēl īstenībā nav pilnīgi noregulētas. Katrā ziņā Eh, Eiropas vienotība nav eh, vēl pilnībā palīdzējusi aizsargāt eh, patērētājs. Un domāju, ka Eiropas līmenī mums pašlaik situācija ir, ir sarežģītāk reaģēt uz jaunā, jaunajām attīstībām, vieglāk ir reaģēt valsts līmenī. Un situācijas uh, nelielās teritorijās ir vieglāk novērots nekā tādas, kas norisinās lielās dimensijās. Un domāju, ka mūsu uzdevums ir reaģēt pareizi. Mums nevajadzētu, tas nenozīmē to, ka mums visam jāpiekrīt, bet ka mums atsevišķi punkti ir jāprecizē. Tālāk es uzskatu, ka Datu aizsardzība, kas saistīta ar reklāmas jautājumiem, norāda uz jaunām problēmām. Varbūt mums ciešāk jāsadarbojās uz, ar citām kompetentām komitejām un jādiskutē par to, jo tā ir viena no tēmām, kas nodarbina patērētājs vairāk nekā agrāk. Vismaz Vācijā to tā var novērot. Uh, Un es domāju, ka mēs uh, nākotnē ar šādām lietām saskarsimies vēl vairāk, un tāpēc uzskatu, ka ziņojums ir labs pamats un priecājos uz turpmākajām diskusijām. Paldies! Paldies, Andrejas! And, um, that... Paldies, priekšsādātāji! Paldies arī referentam. Mūsuprāt, šis atzinums ir ļoti interesants, un, kā redzams, ir reizīs arī plašas debatas. Manuprāt, jums ir taisnība par bērniem, par šo aspektu, un esmu pret um, reklāmu, kas, kur mērķa auditorija ir bērni, bet es domāju, ka šeit mums vajadzētu arī saprast, ka ir kultūra atšķirības, jo īpaši arī attiecībā uz reklāmu. Un, manuprāt, ir atšķirības starp mārketingu un reklāmu, bet, nu, šo atšķirību ir ļoti grūti saredzēt, un mēs kā patērētājs sniedzam uh, piekrišanu, piemēram, ar loj lojalitātes kartēm, un izskanēja arī viedoklis, tātad jūs skatāties, ko jūs varētu arī pirkt. Nu, piemērs, es izmantoju uh, savu lojalitātes karti, lai pirktu kaķu barību, notiek tātad tādējādi rodas iespējas, ka man pieder kaķis, man iedos atlaidi, un tad jūs teiksiet nē, bet nu es teikšu jā, labi, jūs vismaz esat sapratuši, man ir kaķis un es varētu to izmantot un es tātad palikšu arī lojāla šim uzņēmumam. Bet uh, tas ir cits gadījums, jo šeit esmu sniegusi piekrišanu. Bet uh, ja piekrišana netiek dota, tad tie ir tās tās jautājums, kas būtu jārisina. Un tad mums arī jāskatās attiecība ar mārketingu un patērētāju dabu Eiropas tirgu kopumā. Uh, Tātad šī lojalitātes veidošana ar patērētāju ir kļūst par normu un vismaz apvienotajā karalistē šis um, aspekts tiek pieņemts kā pašsaprotams. Gribētu uzdot jautājumu komisijai, kas attiecas tām niansēm reklāmā. Nu, vēl kāds piemērs. Ne, re, reklāmas direktīvā, tātad, ja jūs iegādājaties, piemēram, veļas mašīnu, jums teiks, ka uh, šis konkrētais produkts saņem trīs gadu garantiju. Tādā gadījumā vai uzņēmums ne, nepārkāp likumu, jo pēc likuma tas tāpat ir it kā noteikts. Tātad vai nav tā, ka jūs reklamējat kaut ko tādu, kas jebkurā gadījumā jums būtu jāpiešķir? Vai šeit uh, netiek pārkāpta ne, negodīgās komerciālās prakses direktīvu, un tādā gadījumā, kas, um, kādas ir patērētāja tiesības tādos gadījumos, kad tiek reklamēts kaut kas, kas pienāks pēc likuma jebkurā gadījumā. Mēs dzīvojam pasaulē, kur aktuāls ir jau modernās tehnoloģijas, un ja tehnoloģija nebūtu, būsim atklāti, tad uh, uzņēmumi nezinātu, ko mēs pērkam. Mēs tagad runājam par lojalitātes kartēm, ja tā ir revolūcija šajā jomā. Uh, kolēģis, kas sēž aiz Jonga kunga, izteicās, teica, ka jā, šeit ir tāda sliktā puse, bet tas ir tad, ja jūs nepiekrītat, bet ja jūs piekrītat, tad vienkārši tā ir pasaules daļa. Tas ir jautājums, par kuru mums ir jāpārliecinās, lai tātad atpazīt tos gadījumus, kad nav sniegta piekrišana. Liels jums paldies par diskusijām. Mani ļoti interesē arī atbilde saistībā ar jautājumu par um, šo veļas mašīnu. Varbūt varētu jūs man to izskaidrot. Paldies! Eh, Paldies! Paldies, dodu vārdu komisijai. Petrikungs, lūdzu. Paldies! No komisijas viedokļa raugoties, vispirms gribu pateikties referentām par viņa veikto darbu un par to, ka šis jautājums ir pacelts gaismā parlamenta diskusijās konkrēti. Mēs labprāt apspriežam jautājumus par to, kā reklāma ietekmē patērētāju uzvedību jaunās, jauno informācijas tehnoloģiju kontekstā un konkrēti arī uz reklāmu, kas ietekmē uzvedību, kā arī šeit parādās privātuma un datu aizsardzības jautājumi. Lielākās bažas ir tas, ka caurskatāmība praksēm e, šīs šādās reklāmas e, veidos, vai cilvēks ir informēts, ka patiešām tiek vākti dati, Komisijas dati rāda, ka cilvēki ļoti bieži nemaz nezin, ka tiek vākti dati. Likumdošana par datu aizsardzību, ko Digi Justice e, atbild, ir tehnoloģiskā ziņā neitrāls un attiec arī uz interneta reklāmu un uz personas datu pārstrādi. Pašlaik notiek datu m, mm, apstrādes likumdošanas pārskatīšana, un mērķis ir uh, risināt dažus jautājumus, kas ir saistīti ar datu aizsardzību un privātumu, tā izskaitā arī reklāmu internetā. Pārskatīšanas mērķis ir atjaunot uh, juridisko ietvaru, uh, kā arī patērētāju, uzlabot patērētāju uzticību. Es gribēju izteikt dažus konkrētākus komentārus, ja atļausiet priekšēdātais kundze. E, Pēc izteiktajiem komentāriem es gribētu arī pats pastāstīt. Diezgan daudz sarunas ir notikušas attiecībā par negodīgu komercprakses direktīvu, kas gal, acīm redzot ir galvenais likumdošanas akts par reklāmu, kuru izšķir, vai tā reklāma ir godīga vai negodīga. Es tikai gribētu norādīt attiecībā uz interpretāciju un ieviešanu šai te direktīvai, negodīgas komercprakses direktīvai, jo ziņojums uzsver, ka tas tiek darīts atšķirīgi dažādās valstīs, un tā ir taisnība. Tādā e, ir notikuši nepareizas transponēšanas, un komisija tagad skata šos te, šīs te kļūdas un uzsāk pārkāpumu procedūras. E, nedrīkst arī aizmirst, ka direktīva ir ar nodomu pla, plaši veidota e, ar vispārīgām klauzulām, kas mm, ļauj to pieļauj plašu darbības jomu direktīvai, un tas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā jaunas tehnoloģijas, jo tad eh, direktīva būs izmantojama arī nākotnē eh, pret, eh, cīnoties pret negotīgu praksi internetā arī, kā to raksta ziņojumā. Lai risinātu interpretācijas problēmas un direktīvas ieviešanu skaidrāku komisiju ir publis, publiskojusi vadlīnijas un nacionālās iestādes ļoti gaidījuši šo dokumentu. Kā referents jau teica, komisija grib, lai šis te dokuments tiktu visu laiku atjaunots un ņemtu vērā jauno attīstību. Arī ja runājam par datu bāzēm, eh, nacionālo praksi, kas ir ļoti būtiska, lai dalību valstu iestādes varētu interpretēt direktīvu vienotā veidā. Un, domāju, svarīgs jautājums ir tas, kas šodien tika uzdots par slēpto reklāmu. Rošfora kungs to min, minēja. Jāpaskaidro, ka šī direktīva patiešām piemē, tiek piemērota šā, šādai slēptajai reklāmai tādā mērā, ka pastāv firma vai tirgotājs aiz šīs reklāmas, kurš ir samaksājis, piemēram, patērētājiem, uh, E, sociālajos tīklos, lai viņi izplata viedokļus par dažādiem produktiem. Tas ir iekļauts šajā te e, direktīvā, kas nav iekļauts negodīgas komerces prakses. Direktīvā ir vienkārši viedokļi no cilvēkiem par to, vai preces ir labas vai sliktas. Protams, šādi viedokļi ļoti ātri internetā izplatās un var negatīvi ietekmēt ražotājus, attiecīgos ražotājus, bet no komisijas viedokļa ir ļoti grūti saskatīt, kā mēs varētu risināt šo te problēmu ar kādu likumdošanas aktu, ņemot vērā izteikšanās brīvību. Komisija sveic arī mm, apsveic to, ka ziņojumā ir pieminēts jautājums par mm, cilvēkiem, kas ir jo īpaši pakļauti uh, reklāmas iespējām konkrēti bērniem. Tas arī, arī negodīgas komercprakses direktīvā pieminēts, un komisija, kā ziņojumā teiks, teikts, eh, skatīsies, kā dalība valstis eh, ievies šo direktīvu praksē un eh, kā viņas ziņo par direktīvu. Ziņošana paredzēta nākamgad tad notiks viedokļa apmaiņa mm, par to, kā dalībvalstis ir tikušas galā ar šo jautājumu. Un visbeidzot, gribu atbildēt Stīlēras kundzei par veļas mašīnu. Jā, patiešām tas būtu uzskatīts par maldināšanu saskaņā ar direktīvu, ja tirgotājs e, saka, ka tā ir papildu vērtība vai kaut kas īpašs, kaut kāda speciāla garantija, lai gan tās jau ir e, tiesības, kas patērētājiem ir saskaņā ar likumu. Un tas ir pilnīgi skaidri norādīts desmitajā punktā pielikumā pie direktīvas. Uh, kas aizliedz šādu praksi. Domāju, ka veļas mašīnas jaunā, jautājums ir pilnīgi skaidrs, to atrasina mūsu likumdošana. Ehm, es eh, zinu, ka mans kolēģis no DG Information, informācijas satikt, eh, sabiedrības arī grib kaut teikt. Thank you, madam. Paldies, kundze. Paldies, kolēģi. Ziņojums runā par reklāmu internetā, un es vēlētos atsaukt, atsaukties uz šī gada um, digitālo darba kārtību, ko komisija šogad uh, publicēja attiecībā uz interneta pakalpojumiem. Lai gan varbūt tur nav tieši runāts par reklāmu digitālā darba kārtība ietver dažus elementus, kas arī šeit ir būtiski. Un tur ir atzīts, ka jāveido lietotāju uzticamība, lai novērstu šķēršļus. Piemēram, attiecībā uz eh, pa, internetu pakalpojumu lietošanu. Un no vienas puses ir būtiska iniciatīva eh, ir runa par to, ka iz, jāizveido viens, viena vietne, kur cilvēki varētu uzzināt par savām tiesībām, par elektronisko komunikāciju un uh, dienestiem internetā. Vēl tā ir uh, digitālās darba kārtības ietvaros tiks veidot iesaistīto pušu platforma kur būs runa ne tikai par uh, reklāmu, protams, bet, pro, bet nu, daļa no tā tiks skatīts. Uh, arī par uh, mazumtirzniecību internetā tur būs runa. Referents, kuru mēs gribētu pateikties par ļoti labi sagatavoto ziņojumu, pa, tur viņš ir minējis, es gribu pieminēt audiovizuālo mēdīju direktīvu. Eh, šī direktīva ietver vairākas normas attiecībā uz patērētāju aizsardzību, kon eh, konkrēti par nepilngadīgajiem, kas jāaizsargo pret pārmērīgu reklāmu konkrēti televīzijām. Komisija ziņos par šīs direktīvas ieviešanu līdz nākamā gada beigām, un ziņojumā mēs novērtēsim arī televīzijas reklāmu un reklāmu, kas domāta bērniem, bērnu programmās. Konstatējumi no ziņojuma mm, būs, kas, kas šodien tika apspriesti šodien šeit, būs ņemti vērā arī ziņojumā. Daži no elementiem, kas ziņojumā minēta, kā piemēram komerciāls ziņas vai konfidencialitāte, ieskaitot komunikāciju, arī ēpastus e ieskaitot, privātuma direktīvā jau arī tiek apskatīti. Un ir jau dažas normas, kuras prasa, lai lietotājiem būtu iespēja ātri un par velti atteikties no komerciāliem paziņojumiem, kā arī noklausīšanās elektronisko saziņas līdzekļu. Nedrīkst tāda notikt bez lietotāja piekrišanas. Un es gribētu beigt ar to, ka atgādināšu jaunie pakalpojumi internetā tiek finansēti, finansēti no reklāmas ieņēmumiem. Un mēs nedrīkstam par zēmu novērtēt e, ienākums no reklāmas, e, un mums ir nepieciešami šie visi digitālie pasauk, e, pakalpojumi internetā. Un mums ir jāgādā, lai šodien pakalpojumi izaugsme un labami uh, no interneta vienotā tirgus varētu attīstīties turpmāk. Grazie mille, paso la parola per le... Liels paldies! Žuvēne kungam vārds nobeigumam. Paldies priekšēdētāji un kolēģi! Es varu izteikties īsi, es esmu globālā mērogā tā apmēram mm, piekrītu visiem par uh, E, pašregulēšanu un ko līdzregulēšanu arī piekrītu par psiholoģiskiem aspektiem reklāmā. Tas viss ir ļoti svarīgi. Jautājums par e, zāļu reklāmu e, un arī par tabaku, tas jau tika apskatīts. Tas atšķir, šī te regulēšana atšķiras valstīs. Pirmā lieta - pastāv likumdošana un mums nav jā, jā, jāizgudro no jauna tas, kas jau ir. Otrkārt, reklāma atšķiras dažādās valstīs, un var būt pārsteigums, ka kādā e, valstī jūs ieraugat reklāmu, kādas jūsējā valstī nav. Nu, reizēm varbūt jūs brīnāties un pat esat šokēts. Mēs negribam likvidēt nacionālās atšķirības. Un nav vajadzīga vieno, vienāda reklāma pilnīgi visur, ne jau tur tā lieta. Stīlers, eh, kundzes, eh, veļsmašīnas jautājums jau ir atrisināts. Un es eh, vēl gaidu jūsu grozījumus, un tad mēs varētu turpināt šīs sarunas. Lielas paldies, saka priekšsādētāji. septembra beigās notiks balsošana un grozījumi jāiesniedz līdz 5. oktobrim. Komitejā balsojums notiks un pēc tam plenērā. Un tagad pēdējais darba kārtības punkts. Es atvainojos, jo mēs mazliet esam iekavējuši. Mēs gribējām beigt jau sešos, bet, kā redzat, mēs jau mazliet atpaliekam. Nu, tagad mēs runāsim par ekonomikas pārvaldības un stabilitātes sistēmas uzlabošanu Eiropas Savienībā, tīpaši Eirozonas valstīs. Došu vārdu De Kampusa kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es runāšu īsi. Gribu uzsvērt, cik uh, svarīgs ir šis te komisijas paziņojums, un mūsu komiteja ir jāsniedz atzinums par šo uh, paziņojumu. Paziņojums nāk īsta laikā, jo tagad mēs pārdzīvojam finansu un ekonomisko krīzi. Uh, tas ietekmēs ne tikai nākamo gadu, bet vairākus nākamos gadus. Turklāt tik tiek eh, ietekmēts arī attiecības starp eh, dalībvalstīm un pilsoņiem. Atvainojiet, saka priekšsādātāji, eh, vai jūs varētu turpināt savus sarunas ārpus, ja jūs neklausāties šo punktu? Turpina referents. Šis paziņojums ir būtisks mūsu komiteja, jo tā ir iespēja uzsvērt jautājums kurus mēs arī esam skatījuši demonti, Montī ziņojums, piemēram, gribu pateikties referentam Diogo Fejo kungam. Viņa darbs bija balstīts uz sākotnējo versiju komisijas dokumentai e, no komisijas. Tas joprojām nav pabeigts, tāpēc mums bija e, jāstrādā vēl saspringākā laika grafikā nekā parasti. Priekšsēdētāji, lūdzu izrādīsim cieņu referentam. Lūdzu turpiniet sarunu ārpus telpas. Turpina ziņo, ziņojuma sagatavotājs. Tātad diskusijas būs plašākas, jo Diogo Fejo balstījās tikai uz 12. marta dokumentu. Uh, bet, bet tagad jau ir parādījusies 13. jūnija versija. Mēs piekrītam pamatā šim te paziņojumam, bet mēs mazliet gribam pamainīt rekomendācijas virzienu, jo īpaši attiecībā uz au, izaugsmi un nodarb, nodarbinātību. Runājot par eh, Monti ziņojumu, Eh, un vēl arī attiecībā uz vienotā tirgus akta. Papildus izaugsmes un stabilitātes paktam mums ir nepieciešams izaugsmes un nodarbinātības pakts. Varētu teikt, ka ir grūti izmērīt no, nodarbinātību, bet um, 2020. gada stratēģijā mēs jau sakām, ka mums nepieciešami instrumenti, lai izmērītu izaugsmi un attīstību. Un kāpēc mēs to nevarētu izmantot arī šeit? Otrakārt, finansu stabilitātes rādītāji ir jābalsta uz vispārīgo ekonomiku. Uh, Un to jūs varat redzēt 2020. gada stratēģijā. Rādītāji par investīcijām un pētniecību ir rādītāji par siltumnīca efekta gāzēm, par izglītību, par nabadzības samazināšanu un tā tālāk. Mēs arī piekrītām, ka jābūt ES, ka ES nav jāskatās tikai uz finansu jautājumiem, bet arī konkrēti uz ekonomisko situāciju katrā atsevišķo dalību valstī. Mēs nepiekrītām šīm te pusautomātiskajām sankcijām, ko komisija piedāvā, e, neuzklausot padomu vispār nekādā veidā. Mēs atbalstām pozitīvus un negatīvus pamudinājumus bet ir jāiesaist arī padome jo citādi mums varētu būt diezgan, Lisabo, diezgan radošas interpretācijas Lisabonas līgumam. Mēs saprotam, ka pastāv vēlme iekļūt rekomendāciju par eiro sek un sekretariātu un eiro grupas spēcināšanu. Bet šeit tas ir nevietā. Mēs runājam par administratīviem resursiem. Uh, Mēs piekrītam, ka jābūt Eiropas parādu aģentūrai, lai varētu apspriest arī parādu garantijas. Nu, lai nebūtu pieļaujama uh, manipulācija ar valdības obligācijām. Tālāk par eiro obligācijām. Tām ir jābūt īstām. Uh, Um, pagājušajā nedēļā uh, Barozo kungs izteica ideju, ka vajadzētu ES projektu obligācijas, kas ir kaut kas cits, kas ir saistīts ar diviem, divām lielām uh, līdzīgām infrastruktūru, infrastruktūrām. Um, ja mēs runājam, te varbūt par koordināciju vajadzētu minēt, bet te ir tikai jaut, tāds jautājums par semantiku. Mums ir jārunā ne tikai par nodokļu koordināciju, bet par vairāk, eh, mums vajag vairāk iet šai virsien, virzienam. Eh, pastāv problēmas, kas bloķē e-komerciju. Un par to mēs esam runājuši mūsu komitejā. Es gribu pateikties visiem, kas eh, piedalījās darbā, konkrēti arī Konstancai un citu ēnu referentu asistentiem. Es pateicos e, visiem par atsaucību. Es e, labprāt gaidu jaunas idejas, jo mēs centīsimies panākt pēc iespējas labāku vienošanos par, šo, par šiem jautājumiem. Man ir 40 grozījumi, un es gribētu tos pārskatīt. Es uh, labprāt sagaidu jūsu idejas. E paldies referentam. Liels, liels paldies par to, ka esat tik ļoti pielāgojies arī mūsu darba kārtībai. Šobrīd mums ir 15 minūtes atlikušas. Tas ir laiks, kamēr mums ir pieejami arī vēl tulki, un es domāju, ka bez viņiem viss varētu būt daudz sarežģītāks. Došu vārdiem ēnu referentiem, jo īpaši Žuvāna kungam, kas ir iesaistījies visos trijos no šiem procesiem. Paldies, priekšsēdētāji! Izteikšos Konstances Gripu vārdā, kura, diemžēl, mums šodien nevarēja pievienoties. Nu, izteikšos Poša kungs ir divas lietas, kas ir ļoti problemātiskas šajā tekstā. Pirmām kārtām pieauguma attīstības un nodarbinātības pakts. Manuprāt, šos mērķus jā, ir jums tiesības pieminēt, bet es domāju, ka ilgtspējīgi tos sa sasniegt var tikai samazinot, um, samazinot um, parādus un veicinot valsts finansējumu. Tādēļ uh, rodas jautājums, vai, vai šis nav tāds aspekts, kas lielā mērā mūs ierobežo. Vai tas nav instruments, kas um, novedīs mūs tādā situācijā, kad um, vairs nav iespējams rast nekādus risinājumus? Mans otrs komentārs ir par Eiropas European Debt Agency. Šeit, gribētu teikt, mēs esam visai nobažījušies mūsu politiskajā grupā, jo šeit norādītajos gadījumos šie kredīti vai parādi varētu zaudēt savu vērtību, jo uh, dažādas valsts, kurām atšķirās reitingi, tiktu iemestas it kā vienā dīķī. Varbūt patiešām labāk, ja būtu tāds Eiropas monetārais fonds, kas um, stiprinātu šo stabilitātes paktu. Tādējādi arī Eiro, Eirozonas valstis, balstoties savu IKP un uz uh, turīguma līmeni, varētu sniegt savus ieguldījumus šajā fondā. Un, protams, arī jautājums par to, ka jārespektē konverģences kritēriji. Uh, nu, tie bija tie galvenie komentāri, ko gribēju izteikt. Paldies! Paldies! Kroicmana kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, Žvēna kungs. Varu dalīt jūs paustās bāžas. Mēs uzskatām, ka, ka šis eh, ziņojums ir lielisks, tomēr mums jāpiet arī kritiski. mums eh, liberāļiem nevajadzētu spērt eh, šajā virzienā soli mēs, ja mēs eh, domājam par kopējiem bondiem, tad mums tomēr jādom, jās, jāskatās pēc tā, ka, ka valstī varētu tikt paredzēta kopīga insolvence, un tad varētu būt zinām pārres uz šiem eh, valstu parādiem. Bet tik tālu gan mēs neesam vēl tikuši. Un kas attiecās uz nodokļu harmonizāciju, Eiropas Savienībā šādā veidā tas nevarēs darboties. Un viena vienkārši iemesla dēļ ir tādas valsts, kuras savus sociālos izdevumus finansē ar nodokļu paredz, eh, palīdzību. Un ir citas valsts, kā piemēram Vācija, kuras eh, ar citām nodevām finansē savus sociālos izdevumus. Kā, jūs, kā tas viss varētu šādā situācijā funkcionēt? Vienīgā iespēja, ko es redzu, ir, ka mēs mēģinātu uh, radīt kopīgu tādu pamatu, kas eh, radītu arī kopē eh, jaunas iespējas un varētu eh, aicināt dalībvalstis piedalīties šajā procesā. Tomēr par visu šo man vēl ir zināmas bāžas. Paredzētais ceļš šīs labi nevar funkcionēt, manuprāt, un tāpēc, manuprāt, transfera apvienība uh, Eh, ir jāskat ļoti piesardzīgi, vāciešu atsolis tiek noraidīts, ir arī citas valsts, kuras arī eh, raugās negatīvi uz to, un tāpēc esmu, es par šo priekšlikumu iesniegšu atbilstošus grozījumus. Paldies! Grazie mille, passo ora la parola all'onorevole. Paldies! Dujona kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze, centīšos izteikties īsi. Es arī skatos jau pulksteni. Ja mēs no IMCO izsūtam atzinumu, tad mums ir arī Monti kunga teksts. Un uh, tur teikts, ja gribam, lai iekšējais tirgus labi darbojas, tad jāņem vērā arī sociālais aspekts. Un tieši tāpēc man ir grūti grūtības ar priekšlikumiem, kurus Rompoikungs vienmēr iesniedz, ka budžeta deficītu var, vajadzētu samazināt. Mēs piekrītam, bet mums ir arī sociālai aspekti. Mēs taču gribam apkarot nabadzību. Labi. Tas, kas tiek teikt šajā priekšlikumā, vienmēr būtu saistāms ar abiem iepriekšējiem ziņojumiem, tātad Monti e, ziņojumu un tā tālāk. Un tad mums ir sankcija pasākumi. Ja budžets laicīgi netiek samazināts, tad, tiek, e, tad, ir, e, tad ir šīs sankcijas. Par nodokļiem var piekrist tam, ko teica Kroits, man kungs, tāpēc neko vairāk nepie, nepapildināšu. Paldies! Tagad vārds komisijai, lūdzu. Yeah, thank you. Paldies. Divi jautājumi, kurus es vēlētos pieminēt. Pirmais ir saistīts ar parādu līmeni. Tas ir jāpakļauj EDP un arī nākotnē būtu svarīgi to sasa sasaistīt arī ar ilgspējīgu valsts finansējumu. Šķiet, ka tas nedaudz atstāts novērtā, bet to varbūt vajadzētu tomēr pieminēt. Un kas attiecas uz plašāku rādītāju skaitu, tad tā tad uh, ir nodarbinātības pakts. Manuprāt, ir svarīgi nodrošināt, lai mēs varētu konkrēti šeit runāt par svarīgāko jautājumu, kas ir uh, padarīt stabilitātes izaugsmes paktu efektīvu, kas līdz šim brīdim ir radījis problēmas. Manuprāt, nebūtu īsti gudri paplašināt šo indikātoru klāstu, jo tādējādi mēs riskā, riskētu ar to, ka zaudēsim šo instrumentu tā vietā, lai padarītu to efektīvi. Tas kļūst tikai vājāks. Nu, es nezinu, vai tas ir aktuāli, bet kas attiecas uz tālāko procedūru, tad nākamā īpašās darba grupas sanāksme notiks 27. septembrī. Komisija nāks klajā ar saviem priekšlikumiem likumdošanas paketi 29. septembrī, un par to varēs diskutēt jau neformālajā ECOFIN 30. septembrī, 1. oktobrī, un tad oktobrī to skatīs arī Eiropa padomē. Liels paldies! Liels paldies! dodu vārdu referentam secinājumiem. Korē, lūdzu, kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pateikties ēnu referentiem par viņu ieguldījumu, esmu ņēmis vērā izteiktos komentārus. Liels paldies arī par to, ka bijāt tik atklāti un nepiekritāt man. Izskanēja vairāki divi, trīs komentāri, divi, trīs jautājumi, kuros mums viedokļi atšķirās. Manuprāt, ir ļoti plašas iespējas diskusijām un sarunām. Es patiešām nedomāju, ka nodarbinātībai būtu jārisina izaugsmes un stabilitātes pakta efektivitātes jautājumi, lai arī bieži vien šīs lietas patiešām ir saistītas varētu padomāt, ka nodarbinātība ir kaut kas tāds netaustāms. Nē, tā pati par sevi ir joma, kas ietekmē citus ekonomikas rādītājus. Ir jau arī minēts, ka eiro vajadzētu ņemt vērā arī sociālo dimensiju. Par to mēs nedrīkstam aizmirst brīžos, kad ar ekonomiku ir problēmas. Protams, ka mums ir uh, jāraugās, lai notiktu ekonomikas atveseļošanās, bet šo sociālo dimensiju mēs nedrīkstam aizmirst. Kas attiec uz parādu aģentūru, tad mēs esam gatavi raudzīties arī uz citām iespējām. Jāsaka, tas ir visai tehnisks un visai sarežģīts jautājums. Un, protams, ka ekon ekonomikas komiteja ir tā īstā, tā kvalificētākā komiteja, kurai šis jautājums būtu jāskata bet mana starta pozīcija patiesībā nav diametrāli pretēja Žuvāna viedoklim. Kas attiecas uz nodokļu harmonizāciju, tad par to varbūt neiesaistīsimies dziļās diskusijās, jo tā varētu būt ļoti ideoloģiska saruna, un es domāju, ka mēs varētu tad ar tādiem retoriskiem saukļiem sākt apmainīties. Bet vienu lietu vajadzētu skaidri norādīt. Attiecībā uz iekšējo tirgu mums nepieciešams izstrādāt mehānismus, kas ļauj tam pienācīgi darboties. Un mēs zinām, ka nodokļu sistēma fragmentārā daba ir šķērslis labai iekšējā tirgus darbībai, jo īpaši mēs runājam par e-komerciju. Nu, tas, vai mēs virzāmies priekš ātrāk vai lēnāk, to es īsti nezinu, bet jebkurā gadījumā progress ir jāpanāk. Šķiet, ka tas no manas puses arī viss. Šobrīd vēlreiz gribētu pateikties kolēģiem par to, ka viņi sniedz savu ieguldījumu, izsakot savus viedokļus, un, manuprāt, um, mums vēl ir laiks, ar prieku satikšos arī ar ēnu referentiem, lai varētu panākt vienošanos un kompromisu. Lielas paldies! Paldies! Vēlētos jums visiem atgādināt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir rītdien pusdienlaikā. Grozījums mēs skatīsim 30. septembrī, un tajā pašā dienā mēs pieņemsim ziņojumu IMCO, un tad balsosim par to plenārsēdē oktobrī. Nobeigumā vēlētos jums atgādināt, ka nākamā sanāksme notiks 29. septembrī, tā ir trešdiena no 9 līdz 20. 6.30 pēcpusdienā Briselē. Lielas paldies, ka piedalījāties mūsu sanāksmē. Jauku visiem vakaru!